Es eh, lūgtu visiem ieņemt savas vietas. Uh, so, and... Godātās dāmas un kungi, Laipni sveicināti visi šajā mūsu pēcpusdienas sēdē, un tagad es pāriešu uz savu dzimto ungāru valodu. Üdvözlöm Önöket, szeretettel még egyszer a... Es vēlētos no sirds sveikt visus šās pēcpusdienas sēdēs. Tā ir vienīgā mūsu komitejas pēcpusdienas sēde, bet šeit piedalās uh, ne tikai lūgumrakstu iesniedzēji, bet piedalās e, arī Eiropas komisijas pārstāvi vai arī vienkārši parlamenta apmeklētāji. Vispirms, godātā auditorija, es vēlētos atvainoties jums visiem, jo tā ir pirmā reize, kad es vadu šās komitejas sēdi. Varbūt, ka būs situācijas, kurās es nebūšu tik pārliecinoša, uh, īpaši runājot par administratīvo procedūru un reglamentu. Un es tiešām ceru, ka sekretariāts man palīdzēs šajā darbā. Pēcpusdienas sēdi mēs eh, uzsāksim ar ļoti svarīgu darba dokumentu, ko ir sagatavojusi Vole, Diana Vallis kundze Es ceru, ka jūs visi apzināties šā dokumenta būtisko saturu un tās nozīmi, tā nozīmību mums visiem. Un tagad es vēlētu uzdot vārdu Diānai Valas kundzē, kura ir šā darba dokumenta, darba dokumenta sagatavotāja. Lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, vēlos jūs apsveikt ar šo darbu, tātad pirmo reizi, kopš jūs vadiet šo darba sēdi. Runājot par Stokholmas programmu, varbūt jūs ļautu man komentārus sagrupēt trīs grupās. Vispirms runājot par procesu, par to, kā institūcijas ar to tiek galā, tad nelielu komentāru par Stokholmas programmu un visbeidzot to metodu, kuru mēs izmantojām darba dokumentu sagatavošanā. Vispirms par procesu. Parlamentam ir jāsagatavo savs viedoklis par Stokholmas programmu, kas būs. Eh, Stokholmas programma ir gan Zviedrijas prezidentūras, gan komisijas kopdarbs. Un mums ir jāsagatavo šīs atzinums ļoti īsā laikā. Par Stokholmas programmu ziņojums gatavo trīs komitejas. Tā ir Konstitucionālo lietu komiteja, Pilsonisko brīvību komiteja un Tieslietu komiteja. Mūsu komiteja, lūgumrakstu komiteja, sniegs tikai atzinumu, un tomēr mums ir jābūt pārliecinātiem, ka mūsu darbs iekļausies visu pārējo komiteju darbā plūstoši. Mazliet vēlāk pieminēšu par laika grafikiem, taču patreizējā momentā mēs strādājam pie darba dokumenta, kuri ir, kolēģi, jūsu mapītēs. Runājot par kontekstu, par saturu, vēlētos pateikt sekojošo. Stokholmas programma ir paredzēta drošības un tiesiskuma telpā pieciem gadiem, un tā ir sava veida iepriekšējo programmu turpinājums. Iepriekš tā tad bija Hāgas un Tamperes programmas. Būtiski runājot par Stokholmas programmu, būtu pieminēt Eiropas Savienības centienus brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Atgriezīsimies atpakaļ 99. gadā. Toreiz Eiropā bija būtiska vēlme uzlabot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas palīdzētu iedzīvotājiem to ikdienas dzīvē. Taču jāsaka, ka 2001. gada 11. septembris būtiski izmainīja visas pasaules skatījumu gan uz drošību, gan uz cīņu pret terorismu. Taču, ja mēs atgriežamies atpakaļ brīdī, kad mums vēl bija iespēja mazliet līdzsvarot mūsu domāšanu un uzmanību galvenokārt vērst uz iedzīvotāju drošību ikdienā, tad ir jārunā par pilsoņu tiesībām. Raugoties uz Zviedrijas prezidentūras sagatavoto dokumentu un uz komisijas sagatavotajiem dokumentiem, tad viņa centieni un vēlmes drošības un tiesiskuma telpā galvenokārt koncentrējās uz iedzīvotāju tiesībām īstenot brīvību tiesības e, ar dažādu tiesvedības procesu palīdzību. Tātad galvenais ir nostādīt iedzīvotāju Eiropas centrā, Eiropas sirdī. Kaut arī es personīgi esmu optimistiska, ka šobrīd mums tas izvei, izdosies. Uh, Mums ir jāskatās, kā reālais progress varētu tikt sasniegts dzīvē. Pilsoņu tiesības un šo tiesību īstenošanu iespie, iespējas ir mūsu komitejas galvenā ikdiena. Ko mēs vēlējāmies sagatavojot šo darba dokumentu? Izskatīt šīs komitejas iespējas un uh, izskatīt tos lūguma rakstus, kuros zināmā mērā atsauc tiek dot uz tām jomām, kurās atrunā arī Stokholmas programma. Un uzskat, ka veselā virknē joma mēs esam sasnieguši daudz. Šajā darba dokumentā mēs esam uzsvēruši vairākus aspektus, vairākas nozeres. Vispirms pilsoņu pārvietošanās brīvība. Vesela virkne šajā komitejā izskatīto lūgumu rakstu ir saistīta ar pārvietošanās brīvību pārkāpumiem, mazgadīgo tiesību aizsardzība, Eiropas pilsoņu piedalīšanās Eiropas Savienības demokrātijas nodrošināšanā. Vesela virkni lūgumu rakstu ir saistīta ar to, un mēs tiešām ceram, ka Lisabonas līguma pieņemšana būs, eh, nāks par labu Eiropas Savienības pilsoņiem. Un eh, mums kā komitejai ir jārunā par savstarpējās atzīšanas momentiem un par vīzu politiku. Tie ir vairāki momenti, kurā šai komitejai ir apkopota ļoti liela pieredze tieši darbā ar iedzīvotājiem. Lai Stokholmas programma varētu veiksmīgi darboties, mums ir jāsniedz tai palīdzīga roka daloties ar mūsu pieredzi. Bet, protams, Daudzi no, š, daudzas no šīm problēmām, daudz no šiem aspektiem neprasa jaunas likumdošanas aktus. Mums vienkārši vajadzētu labāk reālajā dzīvē īstenot jau tos likumdošanas aktus, kuri ir pieņemti dažādos līmeņos. Un to jūs atradīsiet arī darba dokumenta secinājumos. Mēs uzskatām, ka lielākā problēmas būtība ir tieši šī dažādu likumdošanas aktu nevienmērīgā realizēšanā. Un ja mēs vēlamies nodrošināt Eiropas brīvības, drošības un tiesiskumu telpu, tad mums ir šai programmai jāpalīdz. Tagad nedaudz par pašu dokumentu. Kā jau iesākumā teica, mums ir zināms spiediens laika ziņām. Ja mēs vēlamies, lai mūsu komitejas teiktais tiktu uzklausīts, mums ir jādarbojas ātri, jo trīs galvenās komitejas būs sagatavojušas savus ziņojumus jau līdz 8. oktobrim, un grozējumi ir jāiesniedz līdz 22. Bet, ja kolēģi vēlēsies izskatīt šo darbu dokumentu un pieņemt to, tad, protams, mums ir tam paredzēta specifiska procedūra. Iespējams, ka mēs varam grozījumus akceptēt vai pieņemt rakstiskā veidā, un tad mēs varam jau vienoties par mūsu rezolūciju. Tas bija tāds īs skrējiens cauri šim darba dokumentam. Vēlējos tikai vēlreiz uzsvērt, ka mūsu komitejai ir ļoti liela pieredze tieši Stokholmas programmas eh, momentu uzskaitīšanā. Paldies! Prieksēd runā bez mikrofona. Köszönjük szép! Paldies! Paldies par jūsu izteiktajiem komentāriem un par to, kas jau ticis sasniegts. Protams, ka mēs nevaram pārāk zemu novērtēt to, kas jau ir izdarīts šajās jomās. Darba dokumentā ir apkopotas vairākas pretrunas, un lielākā daļa 21. gadsimta problēma ir saistīts ar drošības jautājumiem. Cīņa pret terorismu, pret organizēto noziegumu, drošības nodrošināšana un privātums - tie ir svarīgi jautājumi ikvienam. Šā iemesla dēļ šajā darbā ir iesaistītas vairākas komitejas, un Liba komiteja to uzskata par vienu no saviem galvenajiem dokumentiem, ar ko strādāt. Tāpēc eh, par šo svarīgo programmu runā visi. Tagad vēlētos dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem vai pārstāvim, lai izteikt savus komentārus. Madām Jagūzo, nem tudom. Jagūzo kundze, lūdzu. Nézést, hogy nem láttam. Öné a szó, Madām Jagūzo. Es at, Paldies, priekšsēdētājs Konze, un uh, arī es vēlos uh, sveikt jūs ar šo pirmo sēdes vadīšanu. Uh, vēlos sirsnīgi pateikties Valis Kunzei par sastādīto ziņojumu. Tas ir ārkārtīgi konkrēts un ļoti labi ilustrē to vēlmi, kāda ir komisija attiecībā uz Stokholmas programmu. Es sniegšu uh, um, vispārēju raksturu informāciju un pēc tam pievērsīšos mm, tam, ko Valis kundze teica. Tā tad uh, sākumā pārpieņemšanas programma. Zviedrijas prezidentūra tagad ir uh, sākusi konsultācijas, tās ir nozīmīgas, lai uh, īstenot Eiropadoms uh, secinājums un uh, mēs reiķinamies ar to, ka desmitajā decembrī tās arī tiks vēlreiz apstiprināts Eiropadomā. Ir darba rīcības plāns, un tas konkretizē šīs Stokholmas programmas ieviešanu. Komisija izteiks priekšlikumus ziemas beigās par šo rīcības plānu, kas varētu tikt pieņemts Spānijas prezidentūras laikā, un tas varētu notikt Eiropa padomē nākošajā gada jūnijā. Tātad tas ir process, kas attīstās, ir Eiropas kopējie mērķi un rīcības plāns, lai konkrētus pasākums veikt gan institūcijās, gan arī dalībvalstīs. Un par pamatu runājot, jāsaka, ka lasot Valis kundzes ziņojumu, mēs patiesi bijām gandarīti, jo tas ļoti precīzi norāda uz to, ko mēs vēlamies un ko mēs vēlētos uzlabot šajā Stokholmas programmā. Vicepriekšsēdētājs Baro kungs vairāk kārt ir uzsvērs uh, un uh, šodien uh, tieslietu brīvības un drošības politika, ko izno jau gadu desmitiem, tagad pilsonis patiesi ir jānostāda mūsu pārdomu centrā, jo tā ir politika, kas ļoti um, konkrēti iespaido uh, pilsoņu ikdienas dzīvi, un Valiskunds uh, ziņojums to ļoti skaidri parāda. Pilsoņu ikdienā uh, mm, ir vairāki uh, jautājumi, kas ir cieši ar to saistīti. Tātad šodien ir pārstāns tendences, kas uh, skaidri iezīmējas sasaistībā ar Stokholmas programmu un Pirmkārt teikšu, ka lielāka uzmanība jāpievērš mūsu politiku īstenošanai. Ir bijis nozīmīgs likumdošanas darbs pēdējo desmit gadu laikā. Un uh, likumdošanas aktu kopums ir attīstīts, atsevišķās jomās tas ir jāpapildina, bet aizvien lielāka nozīme piekrīt eh, īstenošanai, šo instrumentu ieviešanai dzīvē. Un komisija vēlas aktīvi rīkoties, un viena no direktīvām, kas ir uh, nosaukta 2482 par brīvu kustību pārvietošanos, eh, komisija ir publicējusi vadlīnijas kas var vienkāršot šīs direktīvas ieviešanu. Un jāsaka, ka esam um, norūpējušies ļoti precīzi raugamies uh, tās īstenēšanai, jo pārkāpuma procedūras, kas ir aizsāktas, skar tieši šo direktīvu. Tā tad ir plašs darbs vēl jāveic, lai uzlabotu ieviešanu. Un arī direktīvā jāsaka, ir vesela kārta pasākumu, kas ir paralēli veicami. Ar lielu gandarījumu redzam, ka jūs pasvītrojat uh, apusējo civilstāvokļa aktu atzīšanu. Tas ir darbs, par kuru būs jāstrādā ar, uh, tie jautājumi, ar tiem būs jāstrādā nākotnē, jo dažās dalībvalstīs tiesa tiek skatīta atšķirīgi, bet progress ir nepieciešams, lai tā vairs nebūtu uh, problēma tad, kad ir, teiksim, civil stāvokļa akta fiksācijas dokuments vienā dalībvalstī, lai to varētu bez problēmām atzīt otrā dalībvalstī. Un vēl kāds uh, jautājums, uh, lai. Uh, būtu skaidriem. Tātad mums ir jāsavieno spēku un jādarbojas dažādās politiku jomās. Mēs runājam par nepilngadīgo aizstāvību un mēs vēlamies jaunu programmu nepilngadīgo aizstāvībai tas skar vairākus citus jautājumus, un tas nevienmēr ir uh, saistīts ar uh, drošības brīvības uh, tiesiskumu uh, telpu. Un darbs virsās tieši tajā virzienā, kā mēs to vēlamies. Tātad komisijas paziņojums. Uh, tas ir uh, mainīts tā, lai mēs būtu nu, tā pēdējās uh, Lisbonas neitrāli. Mēs esam mērķus nosprauduši, kas varētu būt, nu kā lai to precīzāk pasaka, nu, vieglāk uh, sasniedzam tad, kad Lisabonas līgums stāsies spēkā, un mēs domājam par nākotnes dienām tā plašāk. Bet, protams, arī mēs gaidām Lisabonas līguma stāšanās spēkā brīdi, lai politiskie soļi būtu daudzkārt īstenojamāki un vienkāršāki. Tātad vēlamies pateikties jums par šo dokumentu. Vēlamies pateikties parlamentam kopumā un zinu, ka Zviedrijas prezidentūras laikā patiesi darbs ir veikts ļoti intensīvs un ļoti cieši, lai uzlabotu uh, Stokholmas programmu un par to saku jums paldies. Köszönjük szépen, Hieguzó asszonynak a Paldies, saka priekšsēdus kundze. Paldies komisijai. Un tagad es vēlētos pajautāt, vai koordinatori vēlētos pateikt kaut ko? Prezidenta. Euh. Paldies priekšstādātājs kundze. Paldies arī Volis kundzei par šo dokumentu, par šo darba dokumentu. Man ir tikai žēl, ka mēs uh, uh šo dokumentu nesam saņēmuši tūkojumā mūsu dzimtajās valodās, un līdz ar to darbs ir uh, nedaudz sarežģīts. Uh, es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi rūpēties par pilsoņiem Eiropas Savienībā, un tas skar visus Eiropas Savienības pilsoņus un arī uh, Šajā lūgumrakstu komitejā mēs rakstam, ka visi tie jautājumi, kas tiek skaist, skatīti, ļoti nozīmīgi un ļoti bieži tieši pilsoņi vairs nepastarpināt pie mums. Es gribu pieminēt vienu tādu ļoti jūtīgu punktu mūsu skatījumā, delikātu Tas ir uh, laulības dokumentu atzīšana, vienzimuma laulības, par tām mēs runājam, un es domāju, ka tam jāpaliek ir dalība valstu kompetence. Tas ir sarežģīts jautājums, mēs esam par to jau runājuši, es esmu bijusi arī Nacionālajā asamblējā, un mēs esam daudz par to runājuši. Tā tad. Uh, Ar to ir um, saistīti jautājumi ne tikai par vienzimumu laulībām, bet arī par bērnu adopcijas tiesībām, un es domāju, ka Eiropas Savienība uh, nevajadzētu noteikt tādu kopēju polit, uh, nostāju. Ar to ir saistīta arī jautājumi par mantojuma tiesībām, un tas ir mm, tiešām tāds komplekss jautājums, um, viss, kas šajā dokumentā ir ietverts. Un mm, vēlreiz saku paldies, un noteikti mums būs iespēja arī atkārtot par šo dokumentu runāt. Paldies! Paldies! Paldies, saka priekšsēdas kundze. Mēs runājam par brīvības, drošības un tiesiskumu telpu Eiropas Savienībā. Un e, tagad es skatos uz Deivida kungu, Un eh, šās komitejas deputāti šobrīd var izteikt gan savus komentārus, gan uzdot jautājumus. Es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad mēs to varam darīt. No mm? Hmm? Mrs. Wallace will come back and conclude. Okay. So Ha egyelőre nincs hozzászólás, akkor visszaadnám a szót. Tā kā neviens nevēlas izteikties no deputātiem, tad došu vārdu Valles skundzei, kas ir ziņotāja. Well, long, um... Es neaizkavēšu kolēģu uzmanību pārāk ilgi. Šobrīd izskatās, ka komisija atbalsta mūsu skatījumu, un es vēlētos pateikties arī Gulas kundzes komentāriem Un, e, ja tāda nostāja komisijā saglabāsies, tad es domāju, ka mēs varēsim vienoties balstoties uz darba dokumentu. Es saprotu jūsu bažas par to, ka nav tulkojuma, bet, kā jau teicu, mums ir ārkārtīgi saspringts laika termiņš. Varbūt, ka, kā jau teicu, mēs varam runāt par grozījumu pieņemšanu rakstiskā kārtā, un tad sekretariātam būtu jāvienojas par to, kā tas noteikti ir procedūāli. Paldies! Katār, sekretariāts šobrīd. Mēs parunāsim ar trīs atbildīgajām komitejām, un eh, tad redzēsim, kā mēs, kā komiteja, varam piedalīties rezolūcijas darbā. Bet, protams, mēs nevaram izskatīt nevienu no komentāriem, balstoties uz šo darba dokumentu, pirms mēs neesam redzējuši rezolūcijas priekšlikumu. Un, uh, Tātad priekšlikums šobrīd darba kārtībai būtu sekojošs. Mūsu komitejas nākamā sēde ir 19. oktobrī Strasbūrā, un tad mēs tiksimies pilnīgi, savā, pilnīgi citu iemeslu dēļ, bet iespējams, ka mums būs iespēja izskatīt arī šo jautājumu. Kad eh, pārējās komitejas būs sagatavojušas rezolūcijas priekšlikumu, tad mēs tās izplatīsim visiem mūsu komitejas deputātiem un tad šā darba dokumenta referentei būs jādarbo, jāsadarbojās ar visām politiskajām grupām un jāuzina šo grupu iespējamie grozējumi. Vēlreiz uzsver, to nedrīkst būt pārāk daudz, vienkārši lai mēs iekļautu e, šajos, lai grozējumi iekļautu dažādu politisko grupu viedokļus. Pretējā gadījumā nākamais 3. un 4. novembrī paredzētā gru... komitejas sēde, tad jau ir pārāk, pārāk vēl izskatīt grozījumus. Es domāju, ka mums vajadzētu atrast citu procedūru, kā grozījumu un politisko grupu viedokļus iekļaut rezolūcijas priekšlikumā. Kā jau eh, Vales kundze teica, šis darba dokuments ir pieejams šai komitejai, bet uh, atbildīgās komitejas nezin, par ko mēs, no, par ko mēs diskutējam šobrīd. Un līdz ko mēs zināsim, ko ir nolēmušas atbildīgās komitejas, tad mēs jums visiem izstrād, izsūtīsim ēpastus, e un līdz ko būs pieejams tulkojums, arī jūs to saņemsiet, lai jūs varētu iepazīties dzimtajā valodā. Paldies, saka priekšsēdes kundze. Es vēlētos pateikties Volis eh, kundzei par viņas ieguldījumu par komentāriem un par izteiktajām piezīmēm. Es vēlētos tagad slēgt 18. darba kārtības punktu izskatīšanu un tiešām ceru, ka visiem būs laiks iepazīties ar šo darba dokumentu. Darbs turpinās gan dažādās politiskajās grupās, gan arī komitejās. Un kā jau šeit tika pieminēts, atcerēsimies, ka mums ir jāsagatavo rekomendācijas un dažādu politisko grupu viedokļi. Tagad vēlētos eh, pārcelties uz lūgumu rakstu izskatīšanu. Vispirmām kārtām mēs runāsim par vides jomu. 19. punkts Tā ir 650. lūguma raksts šķērsvieta 2008, ko ir iesniedzis Bilijs Lenārds no īrijas. Vai Lenārds kungs šeit ir? Jā. Jūs esat eh, sveicināts mūsu komitejas sēdē, un tagad vēlētos dot vārdu jums, Lenārda kungs. Jums ir piecas minūtes, lai izklāstītu jūsu lūgumrakstu. Lūdzu, Uh, you, Chair, like Paldies! Es arī vēlētos jums uh, novēlēt veiksmu šajā ļoti svarīgajā komitejas darbā. Es strādāju vietējā pašvaldībā, uh, vietējā pašvaldībā Kalkurija apgabalā, bet uh, mans lūgumraksts ir par ļoti nelielu vietējo pašvaldību, kurā runa iet par četru atkritumu poligonu kaitīgo kumulatīvo ietekmi. Man ir zināmi dati un faktuālais materiāls par šiem četriem atkritumu poligoniem, un eh, samērā bieži netiek izpildīti normatīvās prasības. Uh, Un jau 2009. gadā es saņēmu dokumentu, es zinu, ka šās komitejas locekļi to ir saņēmuši. Līdz ar to detaļās es neiedziļināšos, jo tās, jūs tās varat izlasīt. Runājot par četru atkritumu poligonu kumulatīvo ietekmi ļoti mazā teritorijā, tad es vēlētos pateikt, ka tas nav tāds ļoti mietpilsonisks skatījums uz lietām, jo daudzus gadus šajā nelielajā teritorijā ir bijušas atkristu, atkritumu izgāstuves, un eh, daudzi vietējie iedzīvotāji ir tiešām cietuši no tā, kā tikušas pārvaldītas šīs atkrituma izgāstuves. Un, eh, protams, ka pašvaldība apgalvo, ka viņiem ir jāgriežās pie citām atbildīgajām iestādēm. Tātad, kā jau es teicu, tā ir īpaši viena atkrituma izgāstuve, kura izraisa vislielākās problēmas, un tā ir tā saucamā Krisken Road. Gadu gaitā tika veikts ombūda vērtējums un pētījums, un eh, Atkrituma izgāstuva uz laiku tika slēgta. Tika apcietināts arī šīs atkrituma izgāstuves eh, īpašnieks, un eh, patiesībā šīs izgāstuves bijušais pārvaldnieks šobrīd ir izgāstuves īpašnieks. Tāda ir vēstura. Un, eh, kad sākās 2006. gadā šīs atkrituma izgāstuves atkārtotas atvēršanas process, tad toreiz vietējās valsts varas iestādes teica, ka viņiem ir jānāk klajā ar jaunu pārvaldības ideju un jāuzceļ arī jauns pārvaldības e, kompleks. 2006. gadā šis e, plāns netika sagatavots un toreiz visiem, toreiz netika pieprasīts arī ievērt, novērt, ietekmes uz vidi novērtējums un šī izgāstuve pārskata apmēram 240 tonnas gadā. Toreiz atļauja tika balstīta uz 1976. gada standartiem. Vairāk kā 30 gadus veci standarti un normas tika piemērotas jaunatvērtai izgāstuvei. Kas visvairāk pārsteidz vietējos iedzīvotājus bija tas, ka netika veikts ietekmes uz vidi izvērtējums, un netika izpildīta arī vesera virkne Eiropas direktīvu. Pārkāpumi pēdējā laikā ir bijuši arī tādajādā ziņā, ka arī ikgadējais un mēneša atkrituma apjoms ir pārsniegts, ko var pārstrādāt šajā atkrituma izgāstuvē un neviens to neņēma vērā, kamēr ne, nenotika tāda kā sabiedrības sacelšanās. Iedzīvotāji sacēlās pret izveidojušos praksi. Tad ministrija pateica, ka e, ir nepieciešams izveidot savu veidu priekšlikumu vai plānu par to, kā šī atkrituma izgāstava tiks pārvaldīta. Pārējās trīs atkritumu izgāstuves e, viena sertifikācijas e, ideja bija tāda, ka e, ir tika ierobežots atkritumu daudzums, ko šīs izgāstuves var pārstrādāt vienā gadā. Viena no šīm divām izgāstuvēm ir tā saucamais, e, tā saucamā super izgāstuve, un tur nav nekādas garantijas, ka šī izgāstuve tiks vēlreiz atvērta ir vesela virkna aspektu, kuri tiek pārkāpti. Neiet runa par pievadu un izvedu ceļiem, mēs runājam arī par dabas aizsargājamajām teritorijām, caur kurām iet pievedu ceļi. Un tas, ka vietējās varas iestādes neņēma vērā veselu virkni noteikumu, šobrīd uh, Iedzīvotāji ir izsmēluši visas ies, iespējas lokālā līmenī un griezušies šajā lūguma rakstu komitejā, lai tiešām pieprasītu visu normu izpildi. Es aizrakstīju vides ministrijai un eh, īpaši šās uzklausīšanas sakarā vēlējos prasīt, kā ministrija izpilda jaunās direktīvas. Un es nenolasīšu šo eh, atbildi no ministrijas, bet uh, viņu atbildē nav pieminēta neviena direktīva. Tātad eh, Eiropas Savienības standarti un Eiropas kritēriji nav tikuši piemērot nevienā no šīm izgāstuvēm. Brīdī, kad tika izskatīta izgāstuvju darbošanās atļauju iespēja. Mēs iedzīvotāji uzskatām, ka nav pārāk griezties jūsu komitejā. Šobrīd tiek izskatīts šīs certifikācijas dokumenti, un e, mēs uzskatām, ka daudzām Eiropas Savienības direktīvām ir jātiek īstenotām. Tāpēc, ņemot vērā manas izklāstītos faktus, es vēlētos griezties pie šās komitejas un pie komisijas turpināt izskatīt vērtēt situāciju šajos apkrituma poligonos, un es zinu, ka cilvēki no tā tikai iegūs. Paldies! Paldies! Es domāju, ka šāds uh, lūgumraksts bija diezgan uh, loģisks, un šāds loģisks izstāsts, uh, izklāsts mums arī padara uh, ieinteresētus, ko teiks komisija. Batiskungs vai viņš šeit ir klāt kā komisijas pārstāvis. Viņš varētu izteikties. Thank you. Uh... Paldies, priekšsādātājs kundze. Esmu Dievs kungs, jo šeit ir divi likumdošanas akti. Viena ir uh, atkritumu poligonu direktīva un viena ir uh, direktīva par vidas nodvērtējumu. Esmu atbildīgs par šo atkritumu poligonu direktīvu, un pēc tam mans kolēģis Ampatis Kungs runās vairāk par ietekmes uz vidi novērtējumu direktīvu. Pirmais pielikums uh, atkrituma polikuma direktīvai no 99. gada nosaka, kādas ir vispārējās prasības jebkurām atkrituma izgāstuvēm, arī attiecībā uz uh, izgāstovju atrašanās vietu. Un atbildīgajām nacionālajām iestādēm ir jādod atļauja uh, ierīkot atkritumu poligonu, ja tas nerada nopietnu apdraudējumu videi. Atkrituma poligonu direktīvā nav specifiskas prasības par attālumiem, kas ir jāievēro, izveidojot šos poligonus. Gribētu uzsvērt vēl vienu svarīgu pāntu šajā direktīvā, tas ir septītais pāns, kur ir runa par pieteikšanos atļaujas saņemšanai. Un šajā iesniegumā ir jāiekļauj ietekmes novērtējums, ja šajā atbildīgi attiecīgajā uh, pielikumā šīs poligons ir iekļauts 85. 337 direktīvā. Uh, Runājot par šo te akumulatīvo, jeb kumulatīvo efektu, mans kolēģis vairāk runās par šo konkrēto punktu. Saskaņā ar dienestu sniegto informāciju mēs saprotam, ka joprojām ir pāragri konstatēt, ka ir pārkāpums pret atkritumu poligonu direktīvu. Un tomēr, ja lūgumraksta iesniedzējs iesniegs papildus informāciju, kas parādīs, ka ir bijušas kļūdas vai pārkāpumi šī poligona pārvaldībā, tad es ar prieku iedziļināšos detalizētāk šajos te faktos, kā šī atkrituma izgātuva tiek pārvaldīta, vai tur ir kaut kā pārkāpta atkrituma poligona direktīva, vai komisijai kaut ko vajadzētu darīt Tas bija viss, ko es gribēju teikt, un kā jau es teicu, tas bija par atkritumu poligonu direktīvu, un mans kolēģis izteiksies vairāk par ietekmes uz vidu novērtējumu direktīvu. Paldies! Paldies! Attiecībā uz ietekmes uz vidi direktīvu, kas ir 85337, tad šis te kumulatīvā efekta uh, jautājums šķiet rada vislielākās bāžas lūguma rakstu iesniedzējiem. Tur ir divi aspekti. Pirmkārt, kumulatīvais efekts dažādām teritorijām vai izgāstuvēm ir jāņem vērā, tad, kad tiek lēmts par to, vai jābūt, jāveic tātad vidas novērtējums. Saskaņā ar Kamrodas informāciju tur tika uzsākta 2009. gadā martā ietekmes uz vidi novērtējumu īstenošanu, un mēs eh, ceram, ka šie te eh, kumulatīvie efekti tiks izvērtēti un ņemt vērā, kas attiecas uz pārējiem citiem projektiem, eh, par kuriem mums bija informācija, tur joprojām tas netiek darīts. Mēs esam pārliecināti, ka šis jautājums, šis aspekts ir jāņem vērā. Mēs ceram, ka Ziemeļīrijas iestādes to ņems vērā, kad uh, būs lemšana par ietekmes uz vizu novērtējumu. Tātad no komisijas puses jāsaka, ka šobrīd ir grūti konstatēt pārkāpumu, bet ja lūgumraksts iesniedzējs uh, šajā te iesnieguma procedūras laikā var sniegt mums papildus informāciju, piemēram, uh, ka netiks veikt ietekmes uz vidu novērtējums kādai no šīm izgāstuvēm vai uh, vides ietekmes novērtējums neņem vērā kumulatīvo efektu, runājot par vairākām izgāstuvēm, tad komisija labprāt uh, tālāk izmeklē šo jautājumu. Paldies! Köszönjük szépen az Euró... Paldies! Mēs esam pateicīgi Eiropas komisijas pārstāvjiem par viņu teikto un paldies arī par elastīgo pieeju. Kaut gan pamatojoties uz to, ko mēs dzirdējām, mums šķiet, ka Eiropas komisijas pozīcija un lūgumraksta viedok, iesniedzēja viedoklis ir atšķirīgi dažādos punktos. Un vēl ir uh, daži punkti, kas nav noskaidroti. Uh, Tur būtu vēl jāapkopo fakti un jāuzskaita citi argumenti, un tas droši vien varētu mums arī palīdzēt noskaidrot situāciju. Vai kāds vēlētos izteikties? Mrs. Deblon. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī domāju, ka būtu ļoti būtiski saņemt papildu informāciju mūsu diskusijās no rīta par citu direktīvu, arī par pētījumu, par dzīvotņu direktīvu. Šie divi punkti, kas ļoti skaidri tika uzsvērti, uh, ir tas, ka jāņem vērā šis kumulatīvais efekts. Uh, Eiropas Savienības dalība valsts drīzāk pievēršas uh, ekonomiskajiem aspektiem un pārāk maz domā par vīdi. Un šeit uh, arī ļoti skaidrs ir tas, ka vēl joprojām nav pieņemta lēmuma par dažām izgāstuvēm, un es domāju, ka lūgumrakstu komiteja noteikti cieši jāsako šo lietu attīstībai. Mēs, protams, vēlamies, lai arī komisija saņemtu papildu informāciju no vienkārši vietējām iestādēm, uh, un mēs arī labprāt uzzinātu, kas šīm iestādēm ir sakāms par šiem projektiem. Kas tad ir ar tām izgāstuvēm, kas jau darbojas? Komisija ir lūgusi informāciju par to. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka Lenārds kungs mums uh, to varēja izstāstīt, proti, ka uh, eksistējošā poligona gadījumā, tātad tā izgāsto, kas darbojas, tur jau iedzīvotājiem ir bijusi tiešām eh, ļoti slikta pieredze. Un vietējās iestādes, eh, vīdes ministrija izskatās gatavojas atļaut ne tikai tātad atvērt šo izgāsto bez ietekmes vidas novērtējumu, bet eh, izskatās, ka tiek atļauts arī vēl paplašināt to atkritumu klāstu un apjomu, kas tiek pieņemti šajā izgāstuvē, un to, tie tiek pasniegti kā tādi nelieli grozījumi. Un tā nav sagadīšanās, ka tā ir diena pirms uh, šīs lūgumraksts tiek iesniegts uh, lūgumrakstu komitejā, kad šis lēmums tiek atcelts. Un es domāju, ka tas uh, uzsver, cik svarīgs ir mūsu darbs. Un tomēr saistībā ar to mums tagad tiek teikts, ka bū, tiks iesniegts pieteikums plānošanai, bet mums nav teikts, ka būs ietekmes uz vidi novērtējums uh, saistībā ar šo te iesniegumu par uh, uh, šīs te izgāstos paplašināšanu, runājot par atkritumu tipiem un par apjomu. Tas jau vien, ka šī izgāsto varēja atkal sākt darboties bez novērtējumu uz vidi, uh, tātad uh, šajā pagaidu periodā, kad uh, um, izgāja tur bija slēgta, tur bija dažādas uh, pārunas par to, ka jāveic šāds ieteikums uz vidu novērtējums. Es runāju ar iedzīvotājiem par to, viņi, par, viņi man stāstīja par to, kā viņiem tur bija jādzīvo, ka bija jāliek uh, tīkli uz uh, skolas, un cilvēkiem bija infekcijas acīs, un viņiem tika izraisīta vēmšana un tā tālāk. Tā tad ir ļoti svarīgi apzināties, ka ir jā jāskatās, jāpatur prātā tas, ka šiem cilvēkiem tagad eh, ir jau tagad šīs te problēmas saistībā ar vienu izgāstuvu un netiek ņemt vērā šie kumulatīvie efekti. Un es gribētu uzdot komisijai jautājumu, jo sākotnēji atbildē Lenārs kungam viņi teica, ka, uh, ja ir uh, kaut kāds apjoms sasniegts, tad uh, ir jābūt eh, izvērtējumam par kumulatīvo efektu un vai viņi nedomā, ka tagad eh, arī vajadzētu to darīt, ņemot vērā šos datus. Paldies! Es domāju, ka būtu vērtīgi turpināt uh, debatas un dot vārdu citiem deputātiem. Viņi arī tad varētu uzdot jautājumus komisijai, un pēc tam tad mēs varētu lūgt komisijas pārstāvi atbildēs. Tabaidī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā piekrītu mūsu kolēģu viedoklim. Es gribētu uzdot uh, vispārēji jautājumi, kas man tiešām biedē. Jā, direktīvas pār atkritumu sadedzināšanu un cits Eiropas Savienības direktīvas, nu vai nu labi strādā vai nē. Un tad, ja šīs direktīvas darbojas, tad šis lūgumraksts, kas ir ļoti, ļoti pamatots, bet šīs direktīvas praktiski neko nedara profilaksei, nedod nekādu uh, ieguldījumu, nu, bet pilnīgi nekādi ieguldījumu uh, to negatīvo efektu uh, profilaksei, kāda ir uz vidu. Priekšsētais kundzes gribētu piedāvāt sakojošo. Mūsu uh, komiteja saskars ar daudzām līdzīgām situācijām par šo tematu. Un sadarbojoties ar vidas komiteju, kas ir atbildīga Eiropas parlamentā un uh, sadarbojoties ar Eiropas komisiju. Man nav praktiski nekādas uh, noslēgtas uh, lietas šajā vidas uh, jautājumā. Un jāsaka, ka citās, citu lūgumu rakstu gadījumā jums eh, varbūt nav pietiekam daudz argumentu vai pietiekam daudz pierādījumu par eh, vides eh, negatīvu iespēju. Bet, ja, piemēram, ir kāda investīcija plānot, ir kāds projekts, tad šeit to nevar pierādīt, ka būs videi kaitējums nodarīts. Bet ir skaidrs, ja tā atradīsies netālu no ciemata vai netālu no aizsargātas teritorijas, kā piemēram dabas parka, tad būs šāds negatīvs kaitējums. Un ja ir atļauta jau tāda uh, būve, tad varbūt, ka direktīva nav uh, īsti piemērota šeit. Vai mūsu direktīvas pietiek pietiekami daudz uh, iespējas novērst uh, kaitējumu videi? jo šajā gadījumā mūsu komiteja nespēs uh, atbildēt uz pilnībā likumīgām likumīgiem lūgumrakstiem. Es pilnībā piekrītu tam, ka ir jāsako šim gadījumam un arī citiem gadījumiem, jo es redzu šeit ļoti, ļoti lielas prie, pretrunas priekšsēdētājs kundze. Köszönjük, érteni vélem az ön érvelését. Paldies! Es eh, šķiet saprotu jūsu argumentus, jums varētu būt taisnība, bet es to nevaru izvērtēt, un es eh, skatos uz sekretariāta vadītāju, vai mūsu komiteja ir kompetenta pārskatot direktīvas vai grozot direktīvas. Man vēl, ka nē. Uh, ir bijis tā pagātnē, kā tā baidīkungs teica, ka mēs uh, esam skatījuši uh, atkritumu izgāstuvu jautājumus un paši esam izlēmuši doties uz šādām vietām un bieži vien esam atbalstījuši lūgumrakstu iesniedzējus. Un tādas lietas, kas ir saistītas ar izgāstuvēm un ar ko pagātnē esam saskāršies, un tas ir minēts arī ziņojumos par šiem apmeklējumiem, ir tas, ka uh, Eh, tas, kā ir definēta, definēts eh, attālums no eh, pilsētām, nav definēts precīzi. Tātad tur ir rakstīts, ka nedrīkst būt pārāk tuvu, bet kas tad ir pārāk tuvu? Tātad mēs to visu laiku nosūtām tālāk vīdes komitejai, kuriem ir likumdošanas atbildība šajā jomā. Viņi var pārskatīt likumdošanu un to varētu darīt nākotnē. Bet vidējā termiņā, es domāju, ir tikai pieņemami, ja mēs skatām šīs lietas detalizēti deputātu vidū. Un šoreiz Ziemeļīrijas birojas, tad ir šie komentāri no Ziemeļīrijas iestādēm. Un um, mums šajā komitejā vajadzētu turpināt vērot situāciju. Un uh, tagad vajadzētu izlēmt, kā to labāk darīt. Elnézést. Igen, ezt én is föl... Es atvainojos, saka priekšsēda. Es pierakstīju to, ka mūsu komiteja sazināsies ar Ziemeļīriju, lai noskaidrotu oficiālo viedokli. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties par šo jautājumu? Ja nē, tad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim atbildēt uz eh, jautājumiem, kurus uzdev kolēģi. Paldies, priekšsēdus kundze, saka komisijas pārstāvis. Bruina kundzes jautājums par to, vai vienmēr ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Saskaņā ar atkritumu direktīvu šāds novērtējums ir obligāts, ņemot vērā atkritumu sadedzināšanas vai ķīmiskas apstrādes gadījumā. Runājot par um, atkritumu izgāstuvēm, komisijas dokumentos ir pieprasījis tikai tā saucamais skrīnings par ietekmu uz vidi. Un ja šāds skrīnings netiek veikts, tad tāds ir jāpieprasa. Un tomēr daudzās vietās eh, direktīvā tiek pieminēts tā saucamais kumulatīvais, afekt, tumanti, kumulatīvais iespējas. Un es domāju, ka dalību valstu atbilstīgajām iestādēm noteikti izvērtējot poligona ietekmu uz vidi, ir jāņem vērā arī to kumulatīvais aspekt, aspekts. Tagad te baidīgi kungam atbildēšu par uh, direktīvas uh, profilaktisko raksturu. Situācija ļoti atšķirīga. Es gribu teikt, ka uh, 83, 85 direktīva ir likumdošanas instrumenti, kuriem ir preventīvas raksturs. Kādēļ tā? Tādēļ, ka tās paredz atļaujas izsniegšanas procedūru un ir nepieciešams arī vidas novērtējums, kā arī publiskā viedokļa uzklausīšana. Līdz ar to ir dažādas procedūras, lai varētu saņemt informāciju un arī paust viedokli, lai novērst kaitējumu videi. Protams, ka komisija attiecībā uz EA direktīvu. Mēs neesam īsi apmierināti. Mēs esam, piemēram, 2009. gada jūlijā publicējuši dokumentu par ieviešanu, un jūlijas sākumā komisija paziņoja, ka tiks pieņemts jauns lēmums par nepieciešamību to mainīt, jo šie akumulatīvie efekti vai kvalitātes jautājums, kvalitātes izpēta uz ietekmes novērtējumu uz vidi, uh, ir ļoti nozīmīga, un arī parlaments ir runājis par šo jautājumu, un, protams, ka mēs esam uh, gatavi uh, aktīvi strādāt un izmantot jaunās atziņas. Paldies! Köszönöm szépen! Paldies komisijai, saka priekšsēdas kundze. Un noslēgumā es vēlētos dot vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem. Vēlētos pateikties ka jūs ieradāties mūsu komitejas sēdē un pasakos viss mūsu vārdā par to, ka jūs sniedzāt tik vērtīgu atbildi mūsu jautājumiem. Vēlētos jums pajautāt, ko jūs domājat, vai šīs diskusijas jums ir palīdzējušas, vai tās ir izmainījušas jūsu viedokli un kā mums vajadzētu darboties nākotnē. Paldies, saka lūguma rakstiesniedzējs. Ir ļoti patīkam dzirdēt, ka cilvēki īrijas lauka apgabalos var cerēt, ka viņi tiks uzklausīti. Prieksēdz kundze, es domāju, ka mana attieksme pret diskusijām ir tāda, ka patiesībā 2008. E, gadā notika iedzīvotāju attieksmes maiņa, jo 2008. gadā tika atkārtoti atvērti izgāstuvi un cilvēki to vienkārši nepieņēma. 2006. gadā netika veikts ietekmes uz vidi novērtējums, un tas bija pārkāpums. Tas bija skaidrs visiem. Daudzus mēnešus vietējie iedzīvotāji pieprasīja, kāpēc nebija nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums. Un e, es domāju, ka tas, ka iedzīvotāji sacēlās un pieprasīja šādu ietekmes uz vidi novērtējumu. Uh, Tātad šobrīd, ja tiek veiks ietekmes uz vidu novērtējums, tad jau būs jāņem vērā visi četri poligoni. Otrais komentārs, ko vēlētos pieminēt. Diskusijās klausoties, vairāki no deputātiem teica, ka, protams, ietekmes uz vidu novērtējumam ir jābūt, taču jautājums ir, kā izmērīt un kā noteikt kumulatīvo ietekmi, kā noteikt potenciālo ietekmi. Ministrija savā atbildes vēsturē, vēstulē neko nav teikusi. Un, eh, ja mēs, piemēram, prasītu viņiem, kādi ir izpildāmie punkti, ko darīt pirmkārt un otrkārt, viņi mums nespētu atbildēt. Tātad es domāju, ka vajadzētu izstrādāt kritērijas, kā noteikt šo kumulatīvo ietekmi, lai visiem būtu skaidrs, lai iedzīvotāji zinātu, ka viņi tikuši uzklausīti un ka kaut kas lietas dabā labā tiek darīts. Es uzskatu, ka mūsu diskusijas ir bijušas auglīgas, un e, mūsu spēja doties uz priekšu un izskatīt šo jautājumu ir tāda, ka mums ir turpmāk jārunā par šo lietu, un es tiešām ticu, ka vietējie iedzīvotāji būs pateicīgi, un tādi jau ir paldies. Paldies, saka prieksēdas kundze. Nākamais lūgumraksts arī no īrijas ko ir iesniedzis īrijas valsts piedarīgais David Rodžers. Man tikko teica, ka šo lūgumu rakstu prezentēs nevis pats lūgumu rakstu iesniedzējs, bet Kašman kungs, kas pārstāvēs Eiropas komisiju. Jo lūgumu rakstu iesniedzējs šeit nav, tad pēc procedūras Eiropas komisijas pārstāvis runās par šo lūgumrakstu. Lūdzu, Kašmeka kungs. Paldies, priekšsēdus kundze, saka komisijas pārstāvis. Tieši tāpat kā iepriekšējais lūgumraksts, arī šis izskata jautājums saistītas ar atkritumu izgāstuvi pārvaldību īrijā. Šoreiz nevis kā iepriekšējās petīcijas gadījumā ziemeļos, bet gan šoreiz īrijas dienvidos. Runa iet par gaisa piesārņošanu atkritumu izgāstuves pārvaldības dēļ, un eh, šī izgāstuve ir eh, īrijas eh, ziemeļa austrumos, un runa iet par atkritumu izgāstuves atļauju, kurā atrunātie kritēriji nav izpildīti. Atkrituma direktīva šajā gadījumā vienmēr tiek piemērota, Un eh, atkrituma direktīvā ir atrunāti detalizēti nosacījumi, kuriem jātiek izpildītiem, lai izgāstuves pārvaldība būtu adekvāta un lai izvairītos no nepatīkams ietekmes uz vidi un tās piesārņošanu. Sarunās ar īrijas varas iestādēm tās apstiprināja, ka tā ir autorizēta un certificēta izgāstuve. Izgāstuvē certifikācija tika izsniegta 2003. gadā. Īrijas varas iestādes arī apstiprināja, ka jau iepriekš viņiem ir tikušas eh, iesniegtas sūdzības par eh, milzīgām, par nepatīkamām smakām, kuras īpaši sāsinājās 2007. gadā. Šo atkritumu izgāstuvi pārvalda vietējā pašvaldība un uzraudzības iestāde ir īrijas vidas aģentūra. Tā ir aģentūra, kura izsniedz atļaujas, un arī šī pati aģentūra arī ir atbildīga par eh, atkritumu, at, atkritumu izgāstuves atļaujā atrunāto noteikumu izpildi. Saņemto sūdzību dēļ vidas aizsardzības aģentūra veica veselu virkni analīžu un pārbaužu. Šo pārbaužu rezultātā izrādījās, ka tiešām ir zināmas bažas un ir pamatojums tam, ka kontrolas nav pietiekami veiksmīgas un īpaši ar smakām izgāstuvai ir problēmas. Vides aģentūra norganizēja vairākus apmeklējumus un īpaši tika pētīta smirdīguma problēma šajā atkrituma izgāstuvē. Atkrituma izgāstuvas pārvaldi pārvaldītājam tika sagatavots vairākas rekomendācijas, un īrijas varas iestādes apgalvo, ka rekomendācijās izteikti ieteikumi ir tikuši izpildīti. Taču EPA, šī aģentūra, uh, apgalvo, ka 2007. gada pirmajā pusē viņi saņēma 18 sūdzības no iedzīvotājiem palīgumu šajā teritorijā, bet gada beigās šis daudzums samazinājās. Tāds ir faktu materiāls, priekšsēdētājs kundze. Un noslēgumā varbūt varētu pateikt, ka ir skaidrs, ka tiešām bija smirdīguma problēma 2007. gada pirmajā pusē konkrētajā atkrituma izgāstuvē. Arī vietējās varas iestādes saka, ka viņas iejaucās, un um, atkrituma izgāstuves menedžments ir darījis visu iespējamo, kas viņu spēkos. Pēc 2007. gada pirmās puses mēs neesam dzirdējuši par kādām konkrētām vai vispārējām problēmām saistītām ar šo atkritumu izgāstuvu. Paldies! Köszönjük! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Ha nem, akkor azt hiszem, hogy most... Ja nē, tad uh, es noslēgšu šī logumraksta apspriešanu, jo logumraksta iesniedzējs nav klāt un mēs neko vairāk nevaram darīt. Tātad uh, šis uh, logumraksts paliek atvērts. Tagad es gribētu pāriet pie nākamā lūgumraksta, kas ir no manas valsts, no Ungārijas. Un lūgumraksta iesniedzējs ir klāt. Vai jūs esat eh, saņēmuši šo dokumentu? Tātad saņēmuši šo dokumentu, ko lūgumraksta iesniedzējs eh, ir atvedis līdzi, un eh, es ceru, ka visiem ir izdalīts viens eksemplārs. Un tagad es gribētu uh, Tiburu Vinicēja kungam dot vārdu, kurš ir eh, Sengort kāds eh, mērs. Viņš var dot savu prezentāciju. Priekšsēdētājs kundze gribētu apsveikt jūs eh, ar jūsu ievēlēšanu amatā un novēlēt veiksmi. Es gribētu izmantot prezentāciju Tisztelt Bizottság, tisztelt elnök asszony! Priekšsēdētājs kundze, godātie deputāti, man ir liels prieks, ka man, manu problēmu skata šādu lielisku cilvēku, un man ir liels prieks, ka varu šeit runāt par Sentgotānu savu pilsētu, par Oršēgu nacionālo parku un vēl kādu nacionālo parku. Uh, Tātad kopumā trīs uh, nacionālajie parki Sengotāta atrodas uh, starp, uh, tātad pierobežu zonā starp Austriju, Sloveniju un uh, Ungārijā. Un tas ir tāds uh, palīdzī, palīgāk liedziens mūsu kaimiņiem. Sentgotāna ir uh, viena no uh, Uh, viens no labāk atris, attīstītajiem reģioniem. Mēs attīstām turismu kopā ar mūsu draugiem Slovenijā un Austrijā. Es domāju, ka šī te Heiligenkroits uh, sadedzināšanas iekārta, uh, kur, par kuru ir runa lūguma rakstā, manuprāt, šeit ir trīs direktīvu pārkāpumi. Uh, Šis ir uh, uz pēļņu orientēts uh, projekts, nevis uh, investīcijas vidas aizsardzībā, tāpēc, ka atkritumi tiks uh, transportēti vairāk kā 500 km attālumā no šīs sadedzināšanas iekārtas. Uh, tas ir, uh, tā ir 325 tūkstošu tonu kapacitāte, kas būs šai iekārtai, un līdz ar to Uh, tiks uh, pārkāptas sabiedrības intereses. Eiropas komisija uzskatīja, ka attiecībā uz gaisa piesāņojumu šeit ir bijušas pretrunas jau pat sagatavošanas fāzē šai rūpnīcai, un tā kā ietekmes uz vidu novērtējums, ko veica Austrijas investors, uh, tātad bija par šo vietu, kas atrodas pie uh, Ungārijas robežas, eh, tad eh, tur tika teikts, ka eh, gaisa piesārņojums būs jūtams tikai Austrijas pusē. Mēs uzskatām, ka tas neatbilst BAT jeb labākajai pieejamai praksē, un tāpēc tas pārkāpja Eiropas direktīvas. Tāpēc mūsu pozīcija ir tāda, ka, tāpēc, ka ir pārkāptas trīs būtiskas direktīvas, Austrijas atļauja būtu jāpārskata. Es nelūdzu jūs uh, piedalīties uh, tagad uh, divu kaimiņu pilsētu diskusijās. Tas nav strīds, man patīk Austrijas, tur dodos slēpot, un viņi lieliski attīst savu turismu, bet tāpēc es nesaprotu, kā viņi var šādā vietā uh, kur ir runa par turismu attīstību, kur cilvēki dodas atpūsties, kā viņi tur var uzbūvēt vai gatavoties būvēt uh, atkritumu sazināšanas iekārtu un neklausīties divu trešdaļu uh, uh iedzīvotāju viedoklī. Bija referendums, kur 97% iedzīvotāji noraidīja šo uh, iekārtas būvēšanu. Šis ir precedenta gadījums, jo tas pierāda, ka šis jautājums nav atrisināts uh, mūsdienu Eiropā. Uh, Mēs veidojam reģionu Eiropu, un tāpēc nav, nepieci, nav pieņemams, ka reģiona kaimiņiem nav nekādas teikšanas par kādu projektu, kas ir 500 uh, metrus no viņa robežas, es atvainojos kilometrus. Mēs uh, uzklausījām iepriekšējo lūgumu rakstu, un es gribētu jums pajautāt, uh, ja mums tagad eh, mēs nojaucam robežas, eh, tad eh, taču šādiem kopīgiem projektiem arī jābūt 21. Lī, gadsimta līmenī un nevis ar vecām metodēm jāstrādā. Es gribētu jūs pārskatīt šo gadījumu. Paldies par šo prezentāciju un tagad mēs uzklausīsim Anfatis kungu kas ir Eiropas komisijas pārstāvis. Thank you, Mrs. Erguman. So... Paldies, priekšsēdātājs kundze. Šajā lūguma rakstā komisija jau ir izsūtījusi diezgan detalizētu paziņojumu, kur ir apskatītas visas šīs te direktīvas, kas ir apskatītas uh, eh, Lūguma rakstā tur ir runa par pārkāpumiem pret ietekmes uz vidi norērtējumu direktīvu, dzīvoņu direktīvu, IPPC direktīvu, eh, atkrituma sadzināšanas direktīvu, un mūsu paziņojumā ir uzsvērta komisijas pozīcija. Tātad, ko es darīšu, es īsi atsaukšos uz tiem punktiem, kurus pieminēja lūgumrakstiesniecējs. Pirmkārt, runājot par vīdes ietekmes novērtējuma kvalitāti, kur ir sastādījis investors, uh, Diemžēl ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvā nav noteikti nekāda kvalitātes standarta, kādiem ir jābilst, jāatbilst novērtējumam. Mēs bieži sakām, ka šajā direktīvā pat uh, ir atļauts uh, uzbūvēt uh, eh, atkritumu sadzināšanas rūpnīcu Svētā Pētera laukumā Romā. Un šeit ir dot iespēju valsts iestādēm paust savu viedokli. Un tad, kad tas ir izdarīts, tad atbildīgie iestādē ir jāpieņem lēmums un jāpamato šis lēmums. Tāpēc šis te otrais arguments, ko lūgumrakstu iesniedzējs minētājs, proti konsultēšanās ar uh, iedzīvotājiem, tātad notiek konsultēšanās, tiek sniegts viedoklis, protams, ka viņi var būt pret šo projektu, kā tas tagad ir, bet lēmums ir jāpieņem atbildīgajai iestādēji. Un uh, šie te konsultāciju rezultāti nav saistoši. Es gribētu atgādināt, ka ir līdzīgas problēmas citos Eiropas reģionos - Grieķijā, Itālijā, runājot par atkritumu apsaimniekošanas iekārtu būvi. Tika minēta arī labākā iespējamā prakse vai tehnoloģijas. Šis ir termins, ko ievieš IPPC direktīva ir vadošais dokuments, ko izdeva komisija, bet tas ir tikai tādas vadlīnijas, tie nav obligāti norādījumi. Un šeit mēs saprotam, ka šī rūpnīca, šī iekārta izmanto vienu no šajā dokumentā piedāvātajām tehnoloģijām. Tā varbūt nav vislabākā, bet tā ir viena no labākajām tehnoloģijām, kas ir pieejama. Vēl bija uh, minēts tas, ka tuvuma princips ir eh, pārkāpts un ka šeit eh, direktīvā arī par to ir runāts, ka šis princips ir jārespektē, bet no otras puses ir jāņem vērā arī eh, atkrituma apstrādes metodas. Agrāk mēs runājam par izgāstuvi, un šeit ir sadedzināšana no komisijas viedokļa un no vidas viedokļa. Sadedzināšana ir labāka nekā um, atkritumu izgāstos, jo īpaši, ja sadedzināšanas veidā mēs radām enerģiju. Tātad šeit nav tas princips pārkāpts. Uh, saskaņā ar tagadējo informāciju mēs uh, nevaram konstatēt pārkāpumu, bet ja būs vēl papildus informācija pieejama, mēs labprāt uh, atkal izskatīsim šo informāciju un lūgumrakstu, un es saprotu, ka atļauja, kas tika izsniegta, Eh, pret to tika iesniegta apelācija Nacionālajā tiesā, un mēs eh, labprāt nogaidītu tiesu spriedumu, jo nacionālā līmeņa tiesa arī ietilpst kopienas tiesu sistēmā. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Jā. Pirmais mūsu sarakstā ir Rāderkungs. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Dāmas un kungi, godātā prieksēdētājs kundze, es neesmu šās komitejas loceklis, es strādāju vidas aizsardzības komitejā. Un vēlētos jums pateikt, ticiet man, mums e, ir vairāki darba kārtības punkti, ne tikai viens. Mums bija ļoti intensīva sēde šo pēcpusdienu, un tomēr es izvēlējos ierasties šeit. Es vēlētos, lai visi saprast, ka šī ir nepatīkama lieta attīstība un patiesībā iedzīvotāji, kur dzīvo Senguhārdas reģionā, viņiem ir taisnība. Mēs runājam gan par vidas aizsardzību, gan par kultūras mantojuma aizsardzību, gan par veselu virkni citu aspektu. Visa šī politkorektā retorika tiek izmantota ikvienu dienu. Uh, Šajā reģionā gan austrieši, gan slovēņi, gan ungāri ir dzīvojuši kopā jau gadsimtiem un mēģina šajos vārdos ielikt kaut kādu pamatojumu un runāt par patiesām vērtībām. Sentgohārdas pilsētiņa ir maza, un, kā jau es teicu, reģionā atrodas vairāki dabas parki. Austrieši, ne tikai Ungāri, bet arī austrieši, kuri dzīvo Senguhārdas reģionā, ir protestējuši un turpina to darīt pret šīs eh, sadedzināšanas iekārtas celtniecību. Mērs runā par reģionu attīstību, par turisma aspektiem, par jaunām investīcijām, par tā saucamo radošo turismu. Jūs esat redzējuši, ka tur atrodas vairāk siltie avoti un līdzīgi. Uh, Taču runa neiet tikai par vienu pašvaldību, bet arī par citām pašvaldībām un pierobežā dzīvojošajiem cilvēkiem. Vēlētos vēlreiz uzsvērt jau to, kas šeit tika dzirdēts. Šajā reģionā ir vēlme uzbūvēt sadedzināšanas, atkritumu sadedzināšanas iekārtu, kurā varētu pārstrādāt desmit reizes vairāk atkritumu nekā tās atkritumu izgāstuves, kuras šobrīd ir šajā reģionā. Mēs runājam par 35 tūkstošiem tonnu šajā reģionā. Un e, mēs runājam par desmitreiz lielāku apjomu. Sadedzināšanas iekārta bija domāta uh, E, uzbūvēt no nu, sākotnēji citā terjot teritorijā tuvu grantai, taču Austrijas iedzīvotāji to spēcīgi noprotestēja un tāpēc sadedzināšanas iekārta tur uzbūvēta netika. Es, protams, piekrit, piekrītu tam, ka atkritumiem ir jātiek pārstrādātiem, un tomēr ir arī cits aspekts, ko šeit diskusijās nav pieminējis neviens. Uh, ir trešā Austrijas pašvaldība, kur ir gatava savā teritorijā būvēt atkritumu sadedzināšanas iekārtu. Tad mans jautājums ir, kāpēc viņi to vēlas uzbūvēt, ja visi pārējie ir pret? Kāpēc tad viņi to nebūvē tur, kāpēc viņi būvē to tur, kur vietējās varas iestādes. Tātad ir teritorija, kurā vietējās varas iestādes jau ir izdevušas būvatļauju un kur iedzīvotāji neprotestē. Tad mēs šo atkritumu sadedzināšanas iestādi, visi tie atkritumi, kur tiek um, radīti Burgenlandē, varētu tikt pārstāvēti. Komisijas pārstāvis pieminēja arī citus aspektus, un eh, tie nav tikuši pieminēti šajā diskusijā. <clears throat> Daudz ticis runāts par klimata izmaiņām, un Sendgathārdas reģiona iedzīvotāji jau to ir izjutuši uz savas ādas. Šogad reģionā ir bijuši trīs plūdu gadījumi vietējā upē, un tas ir ārkārtēji. Šogad mēs esam piedzīvojuši rekord augstu ūdens līmeni, un šis sadedzināšanas iekārtas punkts sadedzināšanas iekārtas rūpnīca būs celta plūdu teritorijā. Patiesībā šogad tikai pāris centimetru plūdu augstākajā punktā piekrit, pietrūka, lai apludinātu celtniecībai paredzēto vietu. Ja tiek uzbūvēta šī sadedzināšanas iekārta, un ja reģionu piemeklē plūdu vilnis tikpat liels kā šogad, tad mēs varam iedomāties, cik milzīga dabas katastrofa un vidas katastrofa tā būs. Tāpēc es uzskatu, ka komitejas deputātiem, izskatot šo jautājumu, vajadzētu ņemt vērā sekojošus faktus. Vai sadedzināšanas iekārta var tikt būvēta dabas parku ciešā tuvumā? Otrs, vai šāda sadedzināšanas iekārta var pilnībā sagraut auglīgu trīs valstu un reģionu sadarbību. Vai Austrijas puses slovēņu un ungāru protesti pret sadedzināšanas iekārtu uh, tiek neņemta vērā, ja sadedzināšanas iekārta tiek būvēta par Eiropas naudu. Un visbeidzot, vai Eiropas Savienība var likt uz spēles investīcijas 135 miljārdu līmenī un uzbūvēt eh, sadedzināšanas iekārtu tādā teritorijā, kuru bieži vien un nepārtraukti apdraud, apdraud plūdi? Ja tā tiks uzbūvēta, tad es domāju, ietekme vidas katastrofa būs agrāk vai vēlāk neizpēgama. Jūs pieminējāt, ka sadedzināšanas iekārtu tīri labi var uzbūvēt arī pie Svētā Pētera bazilikas Romā, bet es nezinu, vai jūs vēlētos redzēt pie skaistā kupola arī sadedzināšanas iekārtas skursteni. Tāpēc arī Sentgothārdas iedzīvotāji nevērs redzēt šādu skursteni blakus viņu baznīcai. Vai tas ir Austrijas kompetencē, vai tas ir citu kompetencē? Un eh, cita vieta, kur šo sadedzināšanas iestādi var uzbūvēt ir 67 km no tās vietas, un tas nevienam neizraisīs problēmas. Paldies, saka priekšsēdas kundze, un tagad uh, nākamais runātājs. Priekšsēdās kundze, es domāju, ka šī, um, šis logumraksts ir absolūti likumīgs, un tas ir līdzīgs arī citiem logumrakstiem. rakstiem kurus mēs iepriekš izskatījām. Man teica ļoti nozīmīgi liek, un es gribu jautāt sekretariātam, vai tas ir iespējams. Vai mēs varētu tādu apkopojumu izveidot, kāda ir lūgumrakstu komitejā, par pieredzi, kāda ir bijusi, un nosūtīt to vidas komitejai. Es arī esmu piln, aizvietotājs šajā NV komitejā. Un kopā ar maniem kolēģiem darīšu visu iespējamo, jo ir pilnīgi skaidrs, un es absolūti piekrītu uh, Lavakungam, ka ir problēmas ar šo direktīvu attiecībā uz attālumu. Jo ja šī direktīva nepasaka skaidri, ka aizsargātās zonās kā piemēram San Gotthārdā, cik tālu, cik kilometrus tālu varētu šādu rūpniecību būvēt. Un tā ir problēma, tā nav tikai Ungārijas problēma. Un Hadara kungs, ļoti skaidri norādīja uz to, ka tā nav tikai Ungārijas problēma, tā ir trīs valstu problēma. Un vēl viena problēma. Eiropas Savienības dalība valsts var transportēt piesārņojumu uz citu Eiropas Savienības valsti un vēl vairāk. Ja dalība valsts var piesārņot šādu, uh, šādu zonu, jo, piemēram, uh, šis uh, dabas parks Rābi, tas atrodas uh, Austrijā, tad tas skar trīs dalību valsts, un es domāju, ka šī atļauja veidot un celt šajā vietā, tā jau ir provokācija, tā pārkāpja vidas aizsardzības principus Eiropā kopumā. Un tas pierāda, ka nav eh, šīs labās gribas. Un tādēļ jāpārskata dokuments. Cenītais kungs, es gribētu to izdiskutēt uh, divpusējo direktīvu par gaisardzību. Šeit uh, dalībvalstu pieņē, pienākums ir sadarboties tikai tad, kad direktīva ir pārkāpta. Bet nav uh, preventīvu pasākumu, kas būtu paredzēti. Un ja jūs izlasīsiet šo direktīvu par gaisa kvalitāti, tad pēdējā frāze mūsu dokumentā nosaka to, ka dalību valstīm jāsadarbojas pēc tam, kad šāda rūpnīca ir uzbūvēta. Bet tas jau ir vēlu. Jo tieši tas, ko es teicu, kur tad ir uh, par profilaks, prevencija, tā neeksistē. Tas Tādēļ dažas direktīvas par vidas aizsardzību ir jāpārskata. Un tas ir visu Eiropas pilsoņu interesēs. Es domāju, ka jāturpina darbs un jāatrod risinājumu. Jo, ja šāda rūpnīca jau būs uzbūvēta, tad būs par vēlu. Kaitējums jau būs iestājies, un Adera kungs vēl teica, ka apdraudējums attiecībā uz upi, par to jārunā. Un vajadzētu atrast risinājumu uh, Eiropas parlamentā. Paldies! Oui, il faut corriger. igen, Jár úrnak adnám meg. Jā, paldies. Jā, nu, divas problēmas ar šo lūgumu rakstu es saskatu. Mēs saņemam aizvien vairāk lūgumu rakstus, kas skar attiecības starp dalību valstīm. Un es domāju, ka iepriekšējais runātājs runāja un man jāpievienos viņu viedoklim. Nu, jārīkos tā, lai pat tāds aizdoms nerakstos ka dažas dalība valstis sarežģītas būvas apzināti būvē pie robežas. Un apmēram ar principu, ko neredz un ko ne, e, saož, tas man netraucē. Un e, savukārt dalība valstu iekšēnē ir ļoti striktas normas, Vācijā ļoti skaidri definēts. Ja es gribu, piemēram, balkonu uzbūvēt manā mājā, ir ļoti skaidrs. E, skaidri, cik lielam attālumam jābūt līdz kaimiņam un kad tas ir iespējams, kad nelīdz ar to. Uh, mums ir jādefinē šie trūkumi un jāsaka, attiecībās starp dalībvalstīs mums ir attiecības uh, direktīvas vai regulas precīzāk jāformulē. Manā uh, skatījumā arī tad, kad uh, rūpnīca būs uzbūvēta, tad uh, dalībvalsts sadarbosies. Uh, tādas uh, labas kaimiņa attiecības izskatās uh, savādāk. Uh, jādiskutē viss, vispirms, un pēc tam varbūt uh, varētu būt kāda uh, iniciatīva gan parlamentā, gan komisijā. Es domāju, ka uh, tā ir liela problēma. Mums, piemēram, ir problēma ar vējģeneratoriem. Daži tos uzstāda, citiem tie nepatīk. Un ir milzīgas diskusijas. Tā tad um, es domāju, ka mēs kā komiteja mēs drīkstam konstatēt, ka šeit ir uh, trūkumi, un mēs varam lūk atbilstīgās komitejas komentēt un arī kvalificēt, kā jārīkojas. Otrs vēlos uzdot jautājumu komisijai. Nu šeit nu, situācija kļūst nopietna. Ja tas patie, ja, jā, patiesi ir situācija, kur ir iespējami plūdi, es pārstāvu Vāciju un Saksijas zemi. Ja pat ja 20 gadu uh, kādā vietā nav bijis ūdens, tad 2002. gadā. Uh, Uh, bijām pārsteigti, cik uh, precīzi bija mūsu priekšgājēju kartas. 20 gadu nebija plūdu, bet tieši tur, kur tie bija kartēs iezīmēti, uh, tur tie arī bija konstatēti. Tātad, kā ir ar šiem plāniem būvniecībā? Ja komisija nevar atbildēt uz šiem jautājumiem, tad vajadzētu Austrijā vēlreiz pārjautāt, vai tas patiesi tā ir, ka tur ir plūdu. Um, plūdu briesmas, tad tā ir tāda ļoti nerūpīga darbība. Un uh, pārējās problēmas, par kurām tika runāts, tās es uh, redzu tāpat un atbalstu runātāju. Paldies! Very... Paldies, es tikai pavisam īsi gribētu izteikties, jo atkal tas parādās saistībā ar tiem punktiem un lietām, kas parādījās iepriekšējā lūgumraksta sakarā, šis jautājums par ietekmes uz vidi novērtējumu un kumulatīvu efektu. Tas nav jautājums tikai par to, kam tiek uzdot šie jautājumi, kā uh, tātad tiek veikt šie pētījumi, kādi ir noteikti kritēriji vai dalība valsts ir skaidri noteikuši šādus kritērijus, pēc kuriem jāīsteno ietekmes uz vidi novērtējums, kādas metodas ir jāizmanto lai vērtētu kumulatīvo efektu vidas novērtējumā. Tas jau trešo reizi šodien parādās e, šis te tieši konkrētais aspekts dažādos lūgumrakstos pētījumā arī, ko mēs dzirdējam no rīta, un e, līdz ar to tas, acīm redzot, ir tāds aspekts, kuru mums kā komitejai vajadzētu paturēt acīs, un arī komisijai vajadzētu tam pievērsties diskusijās ar dalību valstīm. Köszönjük szépen! Paldies! Ja neviens vairāk nevēlas izteikties, tad es gribētu nedaudz apkopot šo diskusiju. Tā kā šī bija tāda plašāka diskusija. Es domāju, ka ir tiešām patīkami redzēt, ka pastāv solidaritāte un kopīga domāšana saistībā ar šo lūgumu rakstu, ko mēs redzējām tie, kuri netieši uh, saskars ar šo problēmu, arī ir devuši savu ieguldījumu šeit. Un man šķiet, ka šīs te politiskās piedarības, atšķirības nav uh, kavējušas mums rast kopīgu pozīciju, un tas, manuprāt, ir svarīgi, runājot par vidas problēmām. Esmu arī pārliecināta, ka Eiropas komisijas pārstāvjiem mums jāizsaka lūgums vai prasība attiecībā uz īriju un Ungārijas Engotārdu. Uh, tātad šādu lūgumu jau tika izteikt. Mēs šo uh, dienu sākām ar prezentāciju, un es domāju, ka tie paši aspekti varētu būt tādi, ko varētu papildināt ar to, ar tādu ideju, ka Eiropas pilsoņiem vajadzētu justies tur droši, un ja viņi saskars ar šādiem trūkumiem, tad viņiem būtu jābūt drošībai, ka viņu uh, lūgumu, viņu prasības nepazudīs birokrātijas gaiteņos. Es domāju, ka Eh, patiesībai būtu jābūt stiprākai par birokrātiju. Protams, ar visu cieņu komisijai man tomēr šķiet, ka man tas bija jāpasaka. Tā kā ir virkne argumentu par un pret, un uh, ir parādījušies jauni elementi. Ādara kungs un lūgumrakstiesniedzējs izteicās par eh, plūdu bīstamību. Un šis jaunais elements liek mums uh, šo tematu skatīt arī turpmāk un uh, paturēt to darbu kārtībā. Es gribētu lūgt komisiju turpināt skatīt šo jautājumu. Un visbeidzot, varbūt uh, pozitīva informācija lūgumrakstu iesniedzējiem. Uh, Sekretariāta vadītājs man informēja, ka ir pieņemts lēmums uh, lūgumrakstu komitejā nosodīt uh, vēstuli Austrijas valdībai. Tad, kad uh, to komiteja izlems bet eh, es gribētu lūgt komiteju pieņemt šo ideju, lai mēs varētu nosūtīt vēstuli Austrijas valdībai, lai uztvērtu nopietnu šo te noraidījumu, ko pauda Ungārijas piesoņi, lai tas tiktu ņemts vērā lēmumu pieņemšanā. Paldies, un paldies arī lūgumas tiesniedzējiem. Tagad eh, pēdējais eh, lūgumraksts vides jomā. Jā, es gribētu vēl pajautāt, lai mēs atbildīgai komitejai nosūtītu vēstuli, jo esmu, es gribētu zināt gan par juridisko situāciju kaut ko vairāk, kāda tad ir tā situācija ar būvēm ar, pie robežas, kā jāvienojas par šīm būvēm, jo vismaz mēs redzējām, ka šī saskaņošana nav pietiekama. Un acīm redzot, šeit ir nepieciešama tāda skaidrāka risinājuma. Nu, mēs kā uh, Lūgumrakstu komiteja nesam uh, profesionāļi šajā jomā, un es gribētu lūgt, lai mēs saņemtu atbildi. Un tad mēs varētu nu, tā profesionālāk ar šo jautājumu nodarboties. Úgy hiszem, ez nagyon fontos észrevétel, és azt hiszem... Jā, es domāju, ka tās bija ļoti labs ierosinājums, un mēs varam tā arī rīkoties. Tāda iespēja pastāv. Tagad tad, tad bēdē, pēdējais lūgumraksts, un uh, Man neliekas, ka lūgumraksta iesniedzējs ir klāt eh, Veronika Dīnī, un tāpēc eh, Ampatis kungam lūkšu izteikties. Paldies, priekšsētātais kundze, es centīšos izteikties īsi. Šis eh, lūgumraksts attiecas uz trolēbus projektu Boloņā. Uh, Un saskaņā ar uh, lūgumas tiesniedzēju ietekmes uz vidi novērtējums, kas tika veikts, netika veikts pareizā veidā, jo uh, tātad konkrētāk lūgumas tiesniedzējs uzskata, ka šis uh, ziņojums būtu jāpārskata, jāatjaunina. Komisija neatbalsta šo argumentu, jo uh, attiecīgā direktīva sniedz dalībvalstīm zinām brīvību. Tās pašas var izvērtēt, vai kaut kāda ietekme ir būtiska vai nē, un vai kāds ietekmes uz vidu novērtējums ir jāpārskat vai nē. Šajā lūgumrakstā mēs nespējam konstatēt direktīvas pārkāpumu, jo nav iespējams pierādīt, ka dalībvalstis ir pārkāpušas savas eh, brīvības robežas. Uh, Komisija uzskata, ka šeit trūkst pierādījumu, nav iespējams konstatēt ietekmes uz vidu novērtējumu direktīvas pārkāpumu. Paldies! Köszönjük szépen a véleményt, mivel a petíció benyújtója nincs. Paldies par komisijas viedokli. Tā kā lūgumraksta iesniedzējs nepiedalas mūsu šās dienas sēdē, tad eh, mēs tālāk diskutēt par šo jautājumu nevaram. Tāpēc pārējām pie nākamā lūgumrakstu bloka, un tas ir trīs lūgumraksti par kvalifikācijas atzīšanu. Pirmā lūgumraksta iesniedzēja ir Silvija Lindeperga no Francijas, un došu vārdu iesniedzējai. Igen, nem úgy hiszem, akkor ő nincs jelen, ez itt nem derült. Jā, izk... nē, tomēr lūgumraksta iesniedzēja nav ieradusies, man tas nebija zināms, un tagad tad dodu vārdu komisijas pārstāvēm. Un tā ir Ursula Šaira no komisijas lūdzu. Into... Šajā petīcijā, šajā lūgumrakstā runa iet par profesionālo pieredzi, ko Francijas valsts piedarīgā ir ieguvusi apvienotajā karalistē. Ņemot vērā tiesas nolēmumu, runājot par profesionālās pieredzes eh, salīdzināšanu citā dalību valstī, tad, eh, ja kāds vēlas nodarboties ar, ar privātu praksi, tad eh, tas attiecās uz to pašu pieredzi. Tam tomēr ir jāņem vērā un komisija ir uzsākusi soda sankcijas attiecībā pret Franciju tieši šajā lūgumrakstā pieminēto aspektu dēļ. Uh, Tāpēc Francija ir, ir piemērojusi jaunus un labākus noteikumus profesionālās pieredzes atzīšanā. Un e, tādējādi mēs izvei, izveidosim visā Eiropā pieņemamus, e, pieņemamus noteikumus un soda procedūru sankciju piemērošana tika atsaukta no tiesas. Francijas e, varas iestādes ir izveidojušas jaunu precedentu, uh, kurā profesionālajiem darbiniekiem eh, viņa profesionālā pieredze citā valstī tiks ņemta vēlā. 2007. gada oktobrī mums pieejamā informācija vēl nebija, pieejamā informācija vēl nebija zināma, un um, Silvijas Lindepergas eh, profesionālā pieredze nav tikusi ņemta vērā tāpēc, ka viņa tajā brīdī nestrādāja. Viņai bija pārtraukums aktīvajā darbā. Komisija uzskata, ka tā saucamais e, kontinuitātes simptoms gadījumā, ja strādājošais pārceļas uz citu valsti, tad e, tiek piemēroti tajā valstī esošie darba tirgus noteikumi, proti Francijas gadījumā, ja strādājošais ir strād, darba pārtraukums ir bijis mazāk par, lielāks par trīs mēnešiem, tad to uzskata par karjeras pārtraukumu. Šā gada aprīlī tika izveidoti jauni noteikumi, dekrēts, un šobrīd vairāk neeksistē tā saucamais kontinuitātes princips. Komisija ir sazinājusies ar Francijas varas iestādēm, un šajā konkrētajā gadījumā lēmums tiks pārskatīts, un kad komisija zinās, ko vairāk, mēs lūgumrakstu komiteju par to informēs. Köszönjük! Paldies, saka priekšsēde. Es tikai vēlētos uzdot jautājumu, saka sekretariāta priekšsēdes, jo tā, tas ir lūgumraksts Tas bija viens no pirmajiem lūgumrakstiem, kad es sāku darboties šās komitejas sekretariātā, un eh, šis lūgumraksts mūsu izskatīšanā ir bijis jau vairākas reizes, un jau vairākas reizes mēs esam dzirdējuši, kā Francijas varas iestās to izskatīs un izskatīs, un tomēr lūgumraksts pie mums atgriežās, un nekas nav ticis darīts. Uh, cik daudz komisija par to zina un cik ilgu laiku prasīs šīs profesionālās pieredzes izskatīšana, jo nekas liekas nenotiek. Paldies par šo jautājumu, saka komisijas pārstāve. Jāsaka, tas attiecās uz Franciju. Mums ir ļoti daudz sūdzību un mēs tās izskatām. Daļa ir iesniegta tiesā, Mēs esam izskatījuši visus gadījumus, un mēs tos vēlreiz pārskatām. Kā jau teicu, tikai pagājušā gada oktobrī e, šīs lūguma raksts pavirzījās uz priekšu. Cik mums ir zināms, toreiz izrādījās, ka valsts sektorā strādājošiem profesionālās pieredzes e, noteikšanā tiek uh, piesk tiek izmantoti noteikti noteikumi. Kā mēs zinām, Francijā ir vesela virkne tiesu un tika izveidoti visiem eh, visaptveroši noteikumi un ir eh, vairākas atsaucas uz arī citiem noteikumiem, kur tiek piemēroti tiesām. Līdz ar to sākotnēji piemērotie noteikumi kopš oktobra vairs nedarbojās, un līdz ar to, kā es teicu, es neuzskatu, ka, tas, ka noteikumi no lūguma raksta iesniegšanas sākuma ir spēkā, jo ir pieņemti jauni noteikumi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mm, nu, praktiski mēs saskaramies ar uh, sarežģītu situāciju Francijā pat labam. Uh, ar atzīšanas jautājumiem, gan par diplomiem, gan arī darba pieredzi. Es domāju, ka tas nav, vis, nav arī tikai ārvalstīs, bet arī Eiropas Savienībā pašā. Un um, tas ir jāmaina. Es esmu sazinājusies ar valdību. Valdība arī atzīst to. Bet nu ir administratīvās procedūras, kas ir ļoti lēnas un ilgas, bet es domāju, ka tas tiešām ir jāprasa, jāpieprasa, jo uh, Tas ir jautājums, kas jārasina Eiropas Savienībā, un visiem pilsoņiem ir jādod iespēja strādāt, mācīties, stažēties visur, jo tas bagātina katru atsevišķo, un tas arī ir tas, kas dara Eiropas Savienību spēcīgu nākotnē. Un, cienītā kundze, jūs teicāt, kā ir specifiski lieki noteikumi tiesās. Nē, nav tādu, bet ir tādi uh, iz, uh, interpretācijas gadījumi uh, tiesā, tiesā. Nē, nē, jūs tā teicāt. Tā tad uh, noteikumi ir pilnīgi vienādi visiem, bet nu, likuma mm, pielietošanas un interpretācijas gadījumi ir atšķirīgi. Uh, Un uh, domāju, ka mums jādarbojas visiem kopā, lai mēs uh, varētu no vienas dalību valsts doties uz citu, un jauniešu labā tas ir absolūti nepieciešams. Um. Paldies, saka komisijas pārstāve. Es tikai vēlētos pateikt, ka problēma ar kontinuitāti šobrīd vairs nepastāv. Redzēsim, kā tas tiks piemērots šīs konkrētās e, lūguma raksta iesniedzējas gadījumā, bet, kā jau teicu, noteikumi ir mainīti, noteikumi ir pieņemti. Varbūt, kā ir bijusi nesaprašanās, bet es neko neteicu par tiesām. E, Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā lūguma raksta izskatīšanas, un tas ir 24. darba kārtības punkts, faktiski par to pašu tēmu. Es došu vārdu Moģar kungam, jo eh, lūguma raksta iesniedzējs nav šeit. Germany. Šeit ir runa par eh, kādu diplomātu lietu Vācijā pēc uh, eh, lūguma raksta izskatīšanas. Komisija uzskatīja, ka Vācijas uh, Uh, likums par diplomu atzīšanu nebija saskaņā ar kopienas likumdošanu. Tāpēc 2009. gada aprīlī komisija nosūtīja viedokli Vācijai, lūdzot izmainīt šo likumu. Un, uh, lai panāktu Vācijas uh, likumdošanas atbildi, atbilstību kopienas likumdošanai, jo īpaši attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas uh, direktīvu. Kopš pēdējā komisijas ziņojuma 2009. gada jūnijā Vācu iestādes mūs ir informējušas, ka Vācijas likumdošana ir grozīta, un tagad tā atbilst kopienas likumdošanai. Attiecībā uz konkrēto lūgumu rakstiesniedzēju lūgumu uh, tagad ir tiesa, uh, tiesas lieta, uh, Uh, sociālo lietu tiesā, un komisija ir jānogaida spriedums šajā lietā, jo tikai Vācijas nacionālās tiesas ir tiesīgas nodrošināt lūgumrakstu iesniedzēju tiesību ievērošanu, jo tikai viņi var uzlikt Vācijas iestādēm pienākumu atzīt šī cilvēka diplomu. Mums ir jāvērtē, jānogaida tiesas spriedums, ja tas būs par labu lūgumrakstu iesniedzējiem, tad komisija gatavojas šo lietu slēgt, bet ja spriedums, eh, kas tiks eh, noteikti šajā lietā, nebūs par labu lūgumrakstu iesniedzējiem, tad komisija izvērtēs eh, šo spriedumu un skatīsies, vai tur tikt, tika ņemti vērā noteikumi, kas ir noteikti profesionālā kvalifikācija direktīvā. Katrā gadījumā mēs uzskatām, ka šīs prasības nav ņemtas vērā, un uh, tāpēc mēs, uh, tātad, ja netiks ņemtas vērā šīs prasības, tad mēs iesniegsim prasību Eiropas kopienu tiesā, un komisija informēs Logumrakstu komiteju par notikumu attīstību šajā lietā. Köszönjük a megnyugtató választ. Paldies par šo ļoti iedrošinošo atbildi ir nākamais Maltas lūgumraksts. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāt, un tāpēc es gribētu dot vārdu Kolmens kundzei, lai viņa varētu izteikties no komisijas. Tātad eh, Bēla kungs ir uh, apvienotās karalists inženieris, kurš lūdz atzīt viņa diplomu Maltā, un paziņojumā 2008. gadā komisija konstatēja, ka Malta ir pārkāpusi direktīvu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Vienkārši šī iemesla dēļ, ka pirmajā instancē pilnīgi tika ignorēta viņa kvalifikācija un otrajā instancē viņam netika dot iespēja izvēlēties starp diviem kompensatoriem pasākumiem, ko nosaka direktīva adaptācijas periods no vienas puses vai atbilstības tests no otras puses. Šodien es gribētu informēt lūgumrakstu komiteju par pēdējiem notikumiem, jo pēdējo trīs mēnešu laikā ir notikuši četri notikumi, kas komisijai liek secināt, ka Malta tagad tiešām uh, Uh, ievies šo te 2005. gada 38 direktīvu. Pirmkārt, mēs saņēmām ēpastu e 22. jūnijā nolūgumas iesniedzēju, viņš mums informēja, ka malas iestādes 16. jūnijā tagad ir devušas viņam iespēju saņemt kompensāciju šo divu pasākumu veidā, un 19. jūnijā viņš pieņēma šo pielāgošanās periodu. 24. jūnijā komisija organizēja video konferenci ar Maltijas iestāžu pārstāvjiem, un no Maltas puses mums bija pārstāvi no premjera kabineta, un bija septiņi inženieri no inženieru pārvaldes vai valdes, un tā ir tā iestāde, kas ir atbildīga par um, atbilstības piešķiršanu. Un šeit mēs atkal uzsvērām, ka Abīlas konga kaut kāds ir jāņem vērā un viņam ir jādod iespēja uh, saņemt kādu kompensācijas pasākumu. Maltas iestādes tad 7. jūlijā pēc šīs uh, videokonferences apstiprināja komisijai, ka viņi dos Bēles kungam iespēju saņemt kādu no kompensācijas pasākumiem. Uh, Un visbeidzot 22. 28. augustā lūguma rakstiesniedzējs rakstīja mums un teica, ka Maltas iestādes ir viņam aicinājuši uh, izvērtēt viņa pielāgošanās periodu. Tātad uh, komisija uh, konstatē, ka Malta pieņā, piemēro šo direktīvu šī lūguma rakstiesniedzēja gadījumā, un līdz ar to šobrīd mēs vairs nespējam konstatēt nekādus pārkāpumus pret šo direktīvu. Paldies, saka priekšsēdētājs kundze. Paldies par šo ļoti faktiem bagāto atbildi. Un tagad mēs vēlētos izskatīt divus lūgumrakstus, kas ir iesniegti transporta jomā. Šeit mēs runāsim par lūgumrakstiem, kuru iesniedzēji nepiedalās mūsu sēdē, līdz ar to mēs varam izskatīt tos ātri. Uzreiz došu vārdu komisijas pārstāvim. Pirmais lūgumraksts ir no Maltas valsts piedarīgā un dod vārdu komisijai. Merci, Paldies, priekšsādātājs kundze. Direktīva, par ko mēs runājam, 202 svītra 85 un tās pielietojums. Uh, 92, 12, 97, 207 par autobusu un smago automašīnu ātrumu ierobežojums. 2002. gadā tā ir pieņemta un tā ir obligāta nelieliem autobusiem, kuriem vairāk kā 9 vietas. Un svars lielāks par 5 tonnām. Un attiecībā uz smagajām mašīnām tās ir vidēji lielas. Uh, Bet sākotnējā mm, direktīva bija paredzēta lielākām automašīnām. Pārējais laiks sāks 2005. gada 1. janvārī. Malta izpildīja Eiropas uh, kopienu direktīvas un public, publicēja dokumentu 2005. gadā. 308. likums tiek mainīts, nu, tas ir pieņemts 2003. gadā. Un komisijas skatījumā ieviešana ir pilnīga, ir trīs gadu pārejas uh, periods paredzēts līdz 2008. gada um, janvārim, un tie ir transporta līdzekļi, kas pārvietojas tikai uh, nacionālajos ietveros. 2002. gada direktīva pastāv, ka ātruma ierobežojums uh, un uh, ka mehāniskajos transporta līdzekļos ir nepieciešams uzstādīt atbilstošu aprīkojumu un par to ir atbildīgas atbild, um, kompetentās iespējas. Liekas, ka um, ir uh, viss izpildīts korekti un pareizi un nav nekāda pārkāpuma um, procedūra ievadīta attiecībā pret Maltu. Paldies! Köszönjük! Paldies, saka prieksēdētājs kundze. Nākamais lūgumraksts ir no Grieķijas valsts piedarīgā, un Džona Valnera atbildēs uz to. Eh, Paldies, šis lūgumraksts uh, nosaka 35, 77 līpsvītra uh, 92 padomas regulas ieviešana attiec uz jūras transporta pakalpojumu brīvu aprit dalību valstīs kabotāžu. Uh, Grieķija nav ievērojusi pārējais laika attiecībā uz salu transportu, lai nodrošinātu transporta pakalpojums. Un šeit mēs runājam par dalību valstu atbildību. Un šeit mēs procedūras iemeslu dēļ prasījām papildu informāciju, vērsāmies pie Grieķijas varas iespējām. Komisija vērtēja, ka Grieķu iestādes eh, dažas operators attiecībā uz eh, kabotāžu izvirza nepamatotus um, uh, noteikumus un ir nepieciešams nodrošināt uh, pakalpojums uh, transporta jomā starp jomām. Komisija ir konstatējusi, ka ir sasniegts ievērojams progress piemērojot dalību valstu, ir precīzi Grieķijas tiesisko situāciju kopienas aktiem, un uh, līdz šim uh, pārkāpumi ir bijuši indikatīvi, un uh, katru gadu um, jūras uh, padome nosaka uh, šīs satiksmes pracības, piemēram, biļešu cena, kā arī izmaina uh, citus noteikumus, un Grieķu institūcijas ir liberalizē, liberalizējušas šīs uh, Uh, transporta līnijas, kas savieno salas, un tās uh, līnijas, kurās nav vērojama uh, komisija. Šeit komisija piekrīt, ka ir nepieciešams mm, nodrošināt sabiedriskos pakalpojumus un arī noteikti arī cenas. Komisija var rīkoties ierobežotā apmērā 3.2 paragrāfs reglamentā 35.77 līdzsvītra 92 nosaka to, ka uh, cenas vairākās kabatāžas lī, līnijās starp kontinentālo Grieķinu un salām ir uh, atbildīgas, atkarīgas no uh, tās teritorijas, no kuras tiek veikts transports, proti uz salām. Uh, Un līdz ar to šī jūras kabatāžas joma ir tāda, ka Grieķijā ir pieņemts jauns uh, uh reglaments, jauns noteikums, un uh, tas uh, maina 99. gada uh, jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību un uh, komisija aizvien vēl aktīvi ved sarunas ar Grieķijas varas iestību iestādēm attiecībā uz likumdošanas aktiem ar mērķi, lai šie pakalpojumi tik nodrošināti visu gadu. It īpaši tad, ja mm, šis indikatīvais pakalpojums ir bijis piedāvāts, vai arī, teiksim, tajos gadījumos, eh, kur eh, līniju tīklu aptvērums ir aptuvens un mm, mēs prasām pilnībā ievērot likumdošanas kopiedošanu, kura nosaka, ka ir jānodrošina minimāli kvalitatīvi transporta pakalpojumi, un tas ir nopieš, īpaši nozīmīgs kopienām, kuras turpina dzīvot uz salām. Paldies, eh, un negribētu, lai uh, jūs izslēgtu savu mikrofonu, jo pārējie pieci uh, lūguma rakstu, kur runa par noteikti nodokļiem, tur uh, arī lūgumraksta iesniedzēja nav klāt, jūs esat atbildīgā, un tāpēc mēs domājām, ka jūs varētu arī izteikties par šīm, šiem lūgumrakstiem visiem pieciem kopā. Paldies, tagad es pāriešu uz angļu valodu. Runājot par uh, lūgumu rakstiem, kas attiecas uz uh, izceļošanas nodokli Maltā. Šie pieci uh, lūgumu raksti, kur uh, šis izceļošanas nodokļa aspekts ir kopīgs. Tur ir šis nodoklis atcelts pēc vietējām vēlēšanām Maltā, un tas vairs netiek ievākts no 2008. gada 1. novembra. Un uh, Tad sākās ziemas sezona aviācijā. Komisijas lēdza 2005. gadā uzsākto pārkāpumu procedūru. Mēs to slēdzam 2008. gada 27. novembrī. Tāpēc šis nodoklis ir atcelts un šie te saistītie lūgumraksti arī var tikt slēgti līdz ar to parlamentā. Ņemot vērā jūras ceļošanu, šādus sūdzības vai lūgumrakstus mēs neesam saņēmuši par jūras transportu. Mēs pieņemam zināšanai, ka divi lūgumraksti, kas ir adresēti Eiropas parlamentam, attieco, kas attiecas uz izceļošanas noteikti nodokli, attiecas arī uz jūras transportu. Un tāpēc komisija gatavojas kontaktēties ar malts iestādēm un izmeklēt šo, no, šo aspektu tālāk. Köszönjük szépen! Paldies! Vai es gribētu tikai komisijai vēl šo to pateikt? Es uh, dzirdēju, ka 2007. 8. gada 27. novembrī uh, pārkāpuma procedūra ir eh, slēgta, vai jūs tomēr nevarējāt mūs informēt? Un, uh, Eh, diemžēl mums tagad gadu vēlāk, gandrīz gadu vēlāk ir jādzird, ka šī pārkāpuma procedūra tika slēgta. Vai komisija lūdzu nākotnē nevarētu mūs laicīgi informēt, ja tiek uzsāktas vai pārtrauktas pārkāpuma procedūras? Paldies! Priekšsēdētājs kundze, Paldies par šo norādi, jo visu laiku mēs dzirdam, ka uh, lūgumrakstu komitejā ir ārkārtīgi liels darba apjoms, un uh, mēs saprotam arī lūgumrakstu iesniedzējus, un mums ir garš uh, saraksts, un tas ir žēl, ka pievēršamies jautājumiem, kas jau ir pabeigti, un mēs varētu labāk sadarboties, ja komisija mums labāk informētu. Paldies! Köszönjük szépen Gruni asszony hozzászólását, azt hiszem ez... Paldies, Grunī kundze. Es domāju, ka mēs visi varam tam piekrist. Kas attiecas uz atvērtajiem lūgumrakstiem, tad ir viens lūgumraksts, kur ir runa par pamatiesību pārkāpumu. Tas ir Vācijas pārstāvju iesniegts um, lūgumraksts, uh, un tāpēc tātad lūgumraksts iesniedzējs nav klāt, un tāpēc komisijas pārstāvju vārds. Labdien, dāmas un kungi! Ļaujiet man sniegt informāciju par šo lūgumu rakstu, ko iesniedza Milleras kundze. Milleras kundze pēdējos 20 gadus ir dzīvojusi Grieķijā, un eh, pēc tam, kad viņa aprecējās ar Grieķijas pilsoni, viņi nolēma kopīgi nopirkt īpašumu Grieķijā. Nekustamā īpašuma parasti, nekustamā īpašuma pirkšana Grieķijā uh, tiek aplikta ar nodokli, ar nekustamā īpašuma pirkšanas nodokli, bet šajā gadījumā bija tiesības uz izņēmumu, jo likumā ir noteikts izņēmums gadījumā, ja pircējām ir uh, pastāvīgā rezidents Grieķijā, tātad dzīves vieta. Diemžēl šīs lūgumraksta iesniedzējas eh, gadījumā uh, Grieķijas iestādes prasīja no viņas izpildīt vēl vienu nosacījumu, proti, lai viņa strādātu Grieķijā vismaz, uh, lai viņa būtu strādājusi vismaz vienu gadu pirms viņa pērk šo īpašumu, lai varētu šo uh, izņēmumu izmantot Tā kā viņa bija bērnu kopšanas atvaļinājumā, viņa neatbild šim nosacījumam, un līdz ar to viņai bija jāmaksā šis uh, nekustamā īpašuma pirkšanas nodokli, kas, protams, bija būtiska apjoma. Mēs kontaktējāmies ar lūgumrakstu iesniedzēju, mēs prasījām, pēc kura likuma tad Grieķijas uh, varas iestādes uh, prasīja viņai atbilst šādiem nosacījumiem. Mēs saņēmām viņas atbildi, uh, Tas ir 1078. likums no 80. gada. Komisija rūpīgi izskatīja šo likumu un konstatēja, ka Grieķijas iestāžu prasības neizriet no šī likuma paša. Līdz ar to, diemžēl, uh, lūgumrakstiesniedzēja nevarēja Uh, mums pierādīt, kāda ir vispārējā administratīvā prakse, ko piemēro um, Grieķijas iestādes, kas būtu mums ļāvis uzsākt pārkāpumu procedūru pret Grieķiju. Bet problēma komisija ir tāda, ka komisija nedrīkst uh, iejaukties administratīvā vai uh, tieslietu jautājumā starptautiskā līmenī. Vienīgā lieta, uh, ir, ko mēs varam darīt, ja mēs varam uzsākt pārkāpumu procedūru, bet nosacījumi netika izpildīti, lai uzsākt pasākumu pārkāpumu procedūru, līdz ar to komisija izlēma to nedarīt. Mēs informējām logumrakstu iesniedzēju par to 2008. gada decembrī. Vēl viena piezīme. Jāpiebilst, ka šis likums ir uh, citas pārkāpuma procedūras uh, objekts, uh, kur mēs uzsākām 2007. gadā. Tas ir balstīts uz citu sūdzību, kas tika vērsta tieši pret komisiju. Un pagājušreiz, kad mēs informējām lūgumrakstu komiteju, mēs minējām, ka šī pārkāpuma procedūra uh, ir procesā bet tas uh, tagad ir uh, procesā, jo Grieķijas uh, iestādes neatbild mūsu prasībām. 2009. gada maijā mēs vērsāmies kopienu tiesā. Tur atsaucas numurs ir C155 2009. Un tie aspekti, kuriem komisija pievēršās, pievērsās šajā pasākumā. Kā jau es teicu, lai izmantotu izņēmumu noteikumu likumā un nemaksātu šo te īpašuma iegūšanas nodokli, tad ir uh, šis nosacījums par uh, pastāvīgo dzīvesvietu, bet komisija arī teica, ka uh, šiem, nu, šeit ir jāpaplašina tas viss arī uz tiem cilvēkiem, kuri uh, Uh, pērk īpašumus, lai apmesto šajā valstī. Jo tas ir, tā ir prasība par brīvu cilvēku pārvietošanos kopienā. Otrs aspekts uh, ir tas, ka zināmos apstākļos uh, grieķi, kas dzīvo ārzemēs un kam nav pastāvīgā dzīvesvieta Grieķijā, viņi tik un tā var izmantot šo uh, izņēmumu noteikumu, bet šādu izņēmumu noteikumu uh, nekad neļauj piemērot ārzemniekiem, kur ir dzīvojuši jau ilgu laiku Grieķijā. Un šī, eh, mēs konstatējam, ir tieši diskriminācija, kas pārkāpja Eiropas Savienības likumdošanu. Paldies! Paldies, saka prieksēdz kundze. Jūs ļoti labi visu paskaidrojāt. Tas nozīmē, ka nē. Jā, nu, es uh, uzklausīju visu, bet nu tekstā man kas mulsina, jo šeit tekstā ir rakstīts. Komisija nevarēja pierādīt, ka uh, Tā ir pastāvīga administratīva prakse, kas būtu priekšnosacījums uh, līguma pārkāpuma procedūras uh, iesākšanai un tādēļ komisija nav ievadījusi notiek pārkāpuma procedūru, bet nu praktiski mēs runājam taču par to, ka ir kāds cits. Ir kāda cita pārkāpuma procedūra par līdzīgu faktu, bet nu jautāšu komisijai, nu kas tad ir tad, ja atsevišķā gadījumā uh, šī iestāde eh, nepreiz lēgumu pieņem. Vai tad mēs neinteresējamies par to, ka pret pilsoni kā pret individu notiek pārkāpums, ja mēs aktīvi rīkojamies tikai tad, kad pret vairākiem? Nu tā tad, nu tā prast runājot, ja viens pats, tad, nu, pašam, tad, tad ir slikti, bet ja ir pret vairākiem, nu tad var arī reaģēt. Uh, komisijas atbildi. Jā, Situācija ir tāda, ka atsevišķi individu, individu tiesības tiek pārkāptas un to veids kāda institūcija. Tad uh, komisija uh, diemžēl nevar izmantot nekādus uh, legālos uh, instrumentus, lai aktīvi iejauktos šādā gadījumā, jo vienīgā komisijas uh, atbildība balstās uz 226. E kā uh, kopienu līgumu, un tas ir um, pants par pārkāpumu procedūru. Mēs patiesi nevaram iejaukties. Pat laban ir uh, izņēmums, uh, tā sauktais Eiropas Savienības pilotprojekts, un es domāju, ka aptuveni 15 dalību valsts ir tās, kas ir iesaistījušās, un ja tiek saņemta sūdzība, kā piemēram šajā gadījumā, jeb lūgumraksts, tad eh, mēs to novirzam atbildīgai iestādei uh, dalību valstī. Un dalību valstī ir pienākums uh, desmit nedēļu laikā sniegt atbildi, kā uh, viņi rada šo, in, šo problēmu un kāda būtu turpmākā rīcība, lai novērstu uh, tiesību pārkāpumu. Šajā gadījumā problēma bija tāda, ka Grieķija vēl nav iesaistījusies šajā projektā, pilotprojektā, un līdz ar to šis variants no mūsu puses nevarēja tikt izmantots. Ida. Köszönjük. Paldies, saka prieksēdas kundze. Un B sadaļā ir lūgumraksti, kurus ierosināts slēgt. Tāpēc eh, mums nav nepieciešams to izskatos izskatīt, jo tur vēl vairs nekas nav piebilstams. Tikai viens jautājums, ko vēlētos pajautāt saistībā ar B lūgumrakstu bloku. Vai ir jau kādas šaubas par eh, agrīnu šīs eh, šī lūguma raksta slēgšanu, ja ir kāds, kurš vēlas vēl par to diskutēt, pretējā gadījumā mēs to slēdzam. Lūdzu. Благодаря, госпожо президент. Става дума за... Paldies, priekšstādātājs kundze. Un šeit runa ir par logumrakstu numur 41. Tas ir attiecināts uz ko ļoti nozīmīgi, proti garīgi atpalikušu bērnu liktenis. Mēs runājām par Bulgāriju un par bāriņiem. Iepriekšējā sasākuma laikā bija uzņemta filma, to uzņēma BBC 4. Tas, um, tā bija dokumentāla filma Bulgārijas pamestie bērni. Un ne tikai tādēļ, ka pārstāvu Bulgāriju, bet tādēļ arī, ka ļoti ilgi esmu nodarbojusi ar šo jautājumu. Es vēlos šo jautājumu vēlreiz rosināt, diskutēt. No Eiropas komisijas saņemta atbilde ir pietiekama, bet es vēlos uzstāt uz to, lai šis lūgumraksts neteik, netiktu noslēgts, bet lai mēs nākošu gadu varētu mm, prasīt inspekcijas nosūtīšanu, pārbaudas nosūtīšanu no komisijas puses, kas sadarbotos ar Bulgārijas institūcijām, kas parūpētos par to, lai šī problēma Bulgārijā tiktu atrisināta. Diemžēl šī tēma ir kļuvusi par tādu plašu kampaņu Eiropas Savienībā, bija dažādi pasākumi arī šeit parlamentā. Un ja kāds aizvien vēl ir uh, interesants uh, saņemt informāciju, mēs varam sniegt papildus informāciju, bet katrā gadījumā es prasu, lai šis lūguma raksts netiktu slēgts un lai novērošana tiktu turpināta. Gan, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy... Paldies, saka priekšsēdus kundze. Mēs um, jau esam redzējuši tādus dokumentārus, um, dokumentārs televīzijas um, filmas, ku, kurās, un tagad es vēlētos dot vārdu sekretariātam. Protams, ka visiem ir iespējas uh, turpināt izskatīt lūgumu rakstu, un Rotovs kundzē ir taisnība. Tā kā Rotovs kundze ir iesniegus vairākus lūgumu rakstus par šo jautājumu, un es eh, vēlējos pateikt, ka mēs eh, apmeklējām Bulgāriju un bijām vienā no tās bērnamiem. Ir sagatavots ziņojums, kurā ir apkopots šā apmeklējuma rezultāti, un, bet, eh, kā jau Rotovs kundze teica, tātad mēs neslēdzam šo konkrēto lūgumu rakstu. Thank you. Akkor köszönjük szépen, azt hiszem, akkor így fog. Paldies, saka priekšsēdus kundze, tāda ir procedūra un pie tās nosacījumiem mēs arī pieturēsimies. Bet mēs esam izsmēluši mūsu šās dienas darba kārtību. Es noslēdzu pēcpusdienas sēdi. Paldies visiem!